Buongiorno a tutti, io penso. Labdien visiem, saka priekšsādātāji. Domāju, ka varam sākt sanāksmi. Angļu valodā, otrais kanāls latviešu valodā, 14. ja kāds mūs klausās. Domāju, ka jāsāk darbs, tāpēc, ka pulkstens desmitos mums paredzēts balsošanas laiks. E, abbiamo ospite questa mattina. Pie mums arī šorīt ieradies ministrs no Lietuvas. Tas ir Rimantas Senkevičus, viņš ir Lietuvas transporta un komunikāciju ministrs. Un, protams, viņš līdz ar to pārstāv arī Eiropadomu un ministru padomu. Nu, tātad ministrs būs pie mums turpmākās 40 minūtes, īstenosim diskusijas, un tāpēc gribētu viņu laipni sveikt mūsu vidū. Un es patiešām ceru, ka Lietuvas prezidentūras seši mēneši būs auglīgi, nesīs panākums, esmu pārliecināta, ka tā būs. Šeit itra komiteja, mēs do, grasamies doties uz Lietuvu nākam pirmdienu mums paredzēts apmeklējums, tā būs mūsu pirmā vizīte jūsu valstī. Ministra kungs, nekavējoties, lūdzu jums vārds uz turpmākajām desmit minūtēm. Ďakujem jums, gerbama pirmininkė. Lielas paldies, priekšsādātāji. Godātie komitejas deputāti, liels paldies, ka piedāvājāt man šo iespēju ierasties šeit un likt priekšā Lietuvas prezidentūras prioritātes. Uh, telekomunikāciju jomā un tam līdzīgi. Pirmām kārtām gribu teikt paldies saviem priekšgājējiem īrijas prezidentūrai par paveikto. Un it īpaši manam kolēģim Rabitkungam un viņa dienestiem, kas ar jūsu atbalstu un pamudinājumu ir guvuši būtiskus panākumus strādājot pie jautājumiem, kas saistās ar lietām, kas nozīmīgas visai Eiropai. Kā mēs zinām, tad Lietuva ir pirmā no trijām Baltijas valstīm, kas uzņems atbildību par prezidentūru padomē. Nu, pirms mazāk kā desmit gadiem, 2004. gadā, mēs pirmo reizi piedzīvojām milzīgu vēsturisku pavērsienu, kad Lietuva kļuva par pilntiesīgu ES locekli. Gribu uzsvērt, ka Lietuva darīs visu, kas tās spēkos, lai pārliecinātos, ka likumdošanas process ir stabils, godīgs, tas turpinās, un tajā ir iesaistīti visi, visas ieinteresētās puses. Mēs zinām, ka Eiropas parlamentā ārkārtīgi liela loma spēlējam lēmumu pieņemšanas procesā, tīpaši saskaņā ar Lisabonas līgumu prezidentūras laikā grasamies eh, veidot efektīvu, konstruktīvu un apusēju labvēlīgu sadarbību ar parlamentu. It īpaši, protams, ar ITRA komiteju. Mūsu centieni tiks vērst uz tādiem mēriem un pasākumiem, kas varētu atjaunot uzticēšanos aiz ekonomikai, veicināt ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un vienoto tirgu. Vienlaicīgi vēlamies pārliecināties par finanšu stabilitāti un spēcināt Eiropas Savienību kā globālu atvērtības un drošības piemēru. Mūsu prezidentūras laikā grasāmies pastiprināt centienus, lai izveidotu ticamu, augošu un atvērtu Eiropu. Kā jūs zināt, tad īrijas, Lietuvas un Grieķijas prezidentūras trijo būs pēdējais, kas strādās kopā ar šo komisijas un parlamentu sasaukumu. Tas nozīmē, ka laika nav palicis daudz. Tas turklāt nozīmē arī to, ka ir virkni tādu komisijas priekšlikumu, kas vēl jāspē, jāpaspēj izskatīt un par kuriem vēl jāpieņem lēmums. Mēs grasamies sadarboties ar saviem trijo partneriem, lai pārliecinātos, ka darbam ir turpināmība, skaidrs prioritātes un maksimāla efektivitāte. Telekomunikācija jomā Šāda ticama augoša un atvērta Eiropa nozīmē to, ka mums jāpievēršas eh, dinamiska un vienota Eiropas digitālā tirgus izveidēji. Ļaujiet man paskaidrot, kā mēs saredzam šos nākotnes soļus. Pirmām kārtām grasamies strādāt pie agrīnas vienošanās ar padomu un Eiropas parlamentu par trans-Eiropas tele telekomunikāciju tīklu pamatnostādnēm. Šis aktualizētais ten tele pamatnostādņu teksts tika likts priekšā tikai māja beigās, un šodien jūsu komiteja jau balsos par šo jautājumu. Ārkārtīgi priecājos, ka mūsu uzskati šai ziņā sakrīt, un tāpēc ceru, ka pēc šodienas balsojuma mēs kopā ar jūsu referentu Tosenovskī kungu varēsim strādāt pie vienošanās panākšanas pirmajā lasījumā. Turklāt vēlamies izveidot pamatu drošām, uzticamām un vienkāršām tiešsaistes transakcijām, kas ļautu veicināt tirgu e-pakalpojumu jomā. un tāpēc ministriem jūnija transporta, telekomunikāciju un enerģijas padomē skaidru un gaišu teicu, ka regula par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem mums ir prioritāte. Pilnīgi pašsaprotami, ka ļoti daudz, kas vēl ir jādara. Lai atrisinātu tādus nozīmīgus jautājumus, kas, saist, kas apskatīt šai priekšlikumā, it īpaši te runāja attiecība par, par uh, uzticamības principiem un savstarpējo savietojamību. Tāpēc ceru, ka mūsu sadarbība ar jūsu referentu Maritu Ulfskogu tiks pavirzīta tālāk, tā būs efektīva un mums izdosies nodrošināt pozitīvu un konstruktīvu dialogu. Mēs grasamies pārliecināties, ka padoma gūst progresu līdz brīdim, kamēr komitejai jāveido, jā, jābalso par šo priekšlikumu septembrī. Plānojam uzsākt sarunas ar parlamentu. Tā, lai vēl mūsu prezidentūras laikā varam pieņemt šo dokumentu pirmajā lasījumā. Elektroniskās telpas ļaunprātīga izmantošana ir vēl viens uh, draudz, kas strauji pieaug un kas iet tā, krietni ārpus telekomunikāciju sektoru. Centieni samazināt šos draudus ir jāiztenā visā Eiropas Savienības līmenī, ja vēlamies, lai digitālā ekonomika būtu atbilstīga un tīkli varētu atbilstīgi darboties, darboties uzticami, tas pats attiecas arī uz dažāda veida svarīgām infrastruktūrām. Tāpēc grasamies virzīt uz priekšu priekšlikumu par tīkliem un informācijas drošības direktīvu. Cenšoties identificēt galvenos riskus, izaicinājumus, iespējas, kā arī dzen problēmas, kas saistīts ar tiešsaistes drošību. Turklāt vēlamies padomē gūt panākums arī pie priekšlikumu par regulu par tādo izmaksu samazināšanu, kas attiec uz platjoslas internetu pakalpojumiem. E, šis priekšlikums izstrādāts, lai palielinātu elektronisko komunikāciju efektiv, tīklu efektivitāti, samazinātu uh, platjoslas pakalpojuma, eh, internetu pakalpojuma izmantošanas cenas un palielināt iekšējā tirgus funkcionalitāti. Melnies pārliecināties arī, ka ir pilnīgi vispārēji pieeja internetu pakalpojumiem un tāpēc jāpārliecinās, ka tiešais elektroniskais eh, saturs eh, ir pieejams arī invalīdiem. Tāpēc vēlamies savukārt virzīt uz priekšu priekšlikumu par direktīvu par piekļuvi tiešsaistes lapām valsts sektora struktūra struktūrās. Lai panāktu ilgspējīgu attīstības, ilgspējīgās attīstības mērķus, kas iekļaut Eiropas 2020 stratēģijā, mums jāpārskata regula par Eiropas globālos atlītu navigācijas sistēmu, jeb ja un tās aģentūra. Tas ir viens no izaicināšākajiem uzdevumiem. Mūsu priekšo prezidentūra centīsies veidot vienotu pieeju un ir svarīgi, lai mēs tādām kopā ar jums priekšādātājs kundz, jo jūs pati esat referente pie šī priekšlikuma un mēs ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties. Mēs turklāt no komisijas gaidām priekšlikumu arī par kopēju Eiropas tirgu telekomunikāciju jomā. Mēs ceram, ka varēsim identificēt priek, ka šai priekšlikumā būs identificēti mērķi un arī galvenie šķēršļi, kas jāpārvar, lai veidotu stabilu kopēju digitālu tirgu. Un ceram, ka tomu komisija ņems vērā tos jautājumus, kas tika minēti jūnija telekomunikāciju ministru padomē. Mēs gaidām arī to, ka debatas ministru starpā veidos būt, dos būtiski ieguldījumi Eiropa padomas diskusijās, kas paredzēts oktobrī. Tas piedāvās lielisku iespēju uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir digitālā darba kārtība Eiropas pakalpojumu tirgumu un maziem un vidējiem uzņēmumiem, un cik nozīmīgas ir saiknes ar ES novatorismu politiku. Kopā ar Eiropas komisiju Lietuva grasās organizēt IKT, jeb informācija komunikācija tehnoloģija 2013. gada konferenci Viļņā šo novembri. Šī plašā konference uzsvers, Eiro, runās par Eiropas politiku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Mēs ceram, ka citu apmeklētā starpā arī jūs būsiet ieinteresēti un šo konferenci apmeklēsiet. Un noslēgumā gribēju vēl teikt, lūko, es tiešām ceru, ka mums izdosies labi sadarboties ar jūsu komiteju, ka sadarbība būs konstruktīva un mums izdosies pavirzīt uz priekšu šo ambiciozo darba kārtību. Mums ir kopējs mērķis, ticama augošana atklāta Eiropa, un es tiešām ceru, ka mums izdosies šo mērķi kopā ar jums arī sasniegt. Paldies par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Grazie, ministro, par savu interviju. Lielas paldies ministra kungam par viņa uzstāšanos, par šo prezentāciju. Tālāk grasos dot kolēģiem, kas uzdos jautājumus. Pirmā Pilāra de Castillo, kas ir koordinātora tautas partijas grupā šeit, ITRA komitejā. Priekšādētāji. Priecājos jūs šeit redzēt. Domāju, ka mēs e, varēsim labi sadarboties šīs komitejas ietvaros ar jums, un tiešām arī ceru, ka jūtaties šeit kā mājās, ka jūties gaidīts. Jūs e, arī e, cerams sar, sa, saskatāt mūs kā draugus, un tāpēc varēsim pie šiem dokumentiem, pie kuriem darbs jau aizsākts, darbu efektīvi turpināt. Mūsu komitejā ir ļoti plaša temata joma, ko apskatām. Uh, un telekomunikācijas ietilpst mūsu kompetencē. Te runāsim tāpat arī par informācijas tehnoloģijām. Tā ir arī jūsu atbildības loma prezidentūras ietvaros. Un mēs esam, nu, tā teikt, ļoti um, pastiprinājuši savu darbu sasaukuma beigām tuvojoties. Mums jāpārliecinās, ka skaidri un gaiši apskatām šo situāciju, ka mēs turpinām komunikāciju, tā ir atvērta, veiksmīga. Un šajā sasaukumā atrisinam šos jautājumus ir vajadzīgi šie uzticamības pakalpojumi, un šo pakalpojumu sniedzējiem savukārt nepieciešams tiesiskais regulējums. Jārisina tieši tādi jautājumi, kā jūs minējāt Un tas, protams, ietilpst mūsu komitejas kompetencijā, piemēram, lūk, satelīta tehnoloģijas un komunikācija. Tāpat arī direktīva par kiberdrošību ietilpst mūsu kompetencē, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi šai kontekstā, ņemot vērā e, pasaules globalizāciju. Un tas svarīgi arī sabiedrībai, tas svarīgi ne tikai mūsu uh, komitejai, ne tikai Eiropai. Jāsaka, mūsu darba kārtība tiešām ir ārkārtīgi pilna, saspringta. Vakar runājām par mākoņu datošanu, piemēram, šeit komitejā. Un veidojam šobrīd Eiropas parlamenta nostāju. Tas gan nav likumdošanas priekšlikums, bet, eh, lai kāds arī nebūtu, tas ir ārkārtīgi svarīgs temats ja vēlamies domāt par to, kur virzīsimies nākotnē. Tā tad ir vajadzīga kaut kāda veida virzība, perspektīva. Tad ir arī citi jautājumi, ko jūs jau pieminējāt. Nu tā piemēram, e-identifikācija. Un identifikācijas elements sasaist ar uzticamības pakalpojumiem. Domāju, ka pie tā ķersimies jau pavisam drīz. Šai komitejā tiešām šie jautājumi mūsos rāda problēmas. Ir arī zināmas viedokļu atšķirības, nenoliedzami, bet ceru, ka, nu, ja varēsim vienoties šeit komitejā, ka būs iespējams vienoties arī tālāk ar padomu. Es domāju, ka varēsim nonākt pie kopējas nostājas un cerams, tas notiks pavisam drīz. un varbūt pat varēsim nonākt pie vienošanās pirmajā lasījumā. Kiberdrošības jautājums gan ir tāds nedaudz sarežģītāks. Bet domāju, ka arī šajā un, un domāju, ka šajā gadījumā vienošanās eh, ar prezidentūru eh, ša, šīs prezidentūras laikā varētu nebūt tik vienkārši. Drīzāk janvārī vai februārī tas varētu notikt, jo šobrīd ir arī divas komitejas, kas ļoti aktīvi strādā pie šī jautājuma. Inte un mūsu komiteja. Nu, bet darbs turpināsies, cerams, un jūs, protams, esat daļa no prezidentūra, kas eh, tieši tāpat kā mēs darbu turpina. Tāpēc gribēju vien lūgt jūs turpināt šo lielisko darbu. Nu, tagad prezidentūras ietvaros un pēc tam vienkārši kā padomas pārstāvs ir pāris lietas, ko gribēju jums pavaicāt. Vienu, par vienu no tām jūs jau runājāt. Nezinām, protams, ko dzirdēsim no vicepriekšādātāja šo pēcpusdienu, bet, ja nemaldos, tad jūs vēlēties pārliecināties, ka priekšā liekamā regula tiek pieņemta pēc iespējas ātrāk, vai ne tā? Un tad jau ir jūsu prezidentūras rokās, Lietuvas prezidentūras rokās darīt visu um, šī mērķa labā. Un domāju, ka jums ir ļoti pozitīva attieksme. Jūs organizēsiet arī Viļņā konferenci, kā jau jūs teicāt. Mums būs arī mūsu komitejas izbraukums sēde tur. Domāju, ka jūs varat būt virzītājs spēks visā šajā darbā. Vēl viens jautājums. Oktobrī, kā jau zināms, paredzēta padomas tikšanās, kas skatīs visus šos jautājumus - digitālo vienoto tirgu, tāpat ir apspriedīs digitālo darba kārtību. Un, protams, saiknes abu šo jautājumu starpā. Un tad, nu, šajā kontekstā gribu teikt, ka mūsu komiteja balsos par rezolūciju, kurā būs pausta komitejas nostāda par digitālo darba kārtību attiecībā uz nākotnes perspektīvām. Dar, nosaukums ir šāds - digitāla darba kārtība, kols, izaugsma un nodarbinātība. Domāju, ka jā, mums ir jā, tā teikt, jāintensificē darbs šai ziņā. Uh, tad, nu, domāju, ka ir svarīgi, lai parlamenta balss top sadzirdēta. Un ceru, ka parlamenta balsta tiešām padoma arī uzklausīs. Ir vēl arī citas prioritātes - viesabunēšana. Arī tas ir jautājums, kas mums svarīgs. Un ir arī citas ļoti nozīmīgas jomas, kurās mums jārīkojas gan strauji. Nu, piemēram, infrastruktūras. Tieši saistībā ar izaugsmu un nodarbinātību. Tāpat arī citas darbības jomas. piemēram, pilna mm, automatizācija valsts sektorā, tātad digitālās jomas ieviešana. Un tas padarīs visus sektorus daudz dinamiskākus, un tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpēc parlaments savu nostāju paudīs padomē un cer, ka tā tiks ņemta vērā. Nu, cerams, ka mēs jūs pavisam drīz atkal redzēsim šeit sanāksmē. Paldies, Pīlāra, saka priekšādā tālāk Tašnovskis kungs no EKR grupu. Děkuji, paní předsedkyně, já vás také vítám, pane ministr. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs, priecājos jūs šeit redzēt un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka esat ieradusies e, tieši šodien, kad grasamies balsot par ziņojumu, kas attiec tieši uz interneta jomu, uz digitālo ēru. Tāpēc priecājos, nu, lūk, ka varat iedomāt ierasties pie mums tieši šodien. Tieši tāpat kā jūs, arī es esmu pārliecināts, ka Platjoslas interneta pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīga joma un piedāvā būtiskas iespējas ļoti daudzās, daudzos sektoros, nu vienalga, vai šeit runājam par sociālo jomu, par ekonomikas izaugsmu, tāpat tas nozīmīgi arī, piemēram, Eiropas kapacitātei mm, konkurētspējas jomā, un tāpēc ārkārtīgi svarīgi šai jomai pievērst ļoti būtisku uzmanību. Šodien balsosim par ziņojumu šeit komitejā, kas ir saistīts ar vēl vienu um, kopējas pakotnes um, tematu. Tātad 9 um, miljardi eiro budžetā, kas paredzēt bija sākotnēji paredzēti platjoslas internetu pakalpojumu jomai šobrīd 2 miljardiem, tāpēc projektus nāksies pār, pārstrādāt. Un vajadzēs eh, mainīt šo virzību, pārstrādāt digitālo darba kārtību, vairāk virzotos pakalpojumu jomu. Es jau esmu runājis par to, kā grasamies turpināt darbu pie, šīm, pie šiem tematiem, un mēs priecājamies par to, ka jūs prezidentūras laikā gribat pabeigt darbu pie šiem dokumentiem. Esam jau vairāk kā divus gadus pie tiem strādājuši, un e, tieši tāpat kā jūs vēlamies beidzot, beidzot pabeigt e, darbu un pielikt punktu tam visam. Cerams, oktobrī vai novembrī tas arī būs iespējams ar nosacījumu, ka, lūk, šeit komitejā visus tekstus apstiprināsim. Es domāju, ka tāda iespēja ir, un tad mēs varēsim šo darbkārtības punktu noslēgt. Ministra kungs, man jums viens jautājums. Es, protams, saprotu, ka tas varbūt ir tāds nedaudz delikāts jautājums. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir um, krietni ievēro, ievērojami samazināta budžeta līdzekļu šobrīd, un tāpat laikā mums nepieciešams pārliecināties, ka interneta tehnoloģijas nu, tiek ņemtas vērā un sociāla ekonomikas kā izaugsme, tom ar saviem ierobežotiem līdzekļiem šeit nu, tomēr spēj izmantot visas šīs interneta tehnoloģijas, jo tas jau ir svarīgāk nekā ik divpriekš. Kāda ir jūsu doma? Vai rudenī būtu iespējams šai ziņā ko panākt? Vai būtu iespējams palielināt finanšu līdzekļus, kas nodot šo mērķu sasniegšanai? Jums taču ir zināmas ambīcijas, vai ne tā? Un tad tādā gadījumā, kā jūs skatāt iespēju uh, uzsākt tehnoloģisku attīstību daudz straujākā tempā, tieši attiecībā uz platjoslas eh, internetu pakalpojumiem. Nu, un tad vēlreiz liels paldies, ka ieradies, ieradāties šeit un tiešām gaidu ar nepacietību rudeni, kad varēsim uzsākt tādu konstruktīvu sadarbību ar jums, ar jūsu dienestiem. Pagājuši divi gadi, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies eh, beidzot eh, šo darbu novest līdz auglīgam noslēgumam. Paldies! Grācija, kolega Tosinovski, Raprola, kolega Balī. Paldies Tošinovska kungam. Tagad vārds Balčītis kungam. Taip pat. Priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos izmantot eh, šo izdevību un sveikt eh, mūsu vidū ministru kungu. Sinkevičijus kungu pazīstu jau vairākus gadus. Esmu pārliecināts, ka viņš ir pietiekami kompetents un pieredzējis kolēģis, kurš ļoti labi pārzina vairākas jomas. Esmu pārliecināts, ka prezidentūra, jo īpaši šajā jomā, būs veiksmīga. Digitālā darba kārtība ir tikai neliela mūsu komitejas darba daļa. Mani kolēģi, jo īpaši Pilāra de Castillo, runāja par eh, problēmām, par eh, jautājumiem, ar ko saskaras digitālā darba kārtība. Nevēlos atkārtot viņas teikto, taču gribēju pieminēt, ka Lietuva mēģinās stiprināt elektronisko pakāpojumu tirgu un mēģinās nodrošināt eh, šīs jomas tālāku attīstību. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no elektroniskā paraksta. Šis jautājums līdz šim daudzās valstīs vēl ir vien nav atrisināts, tāpēc gribēju jautāt par ieplānotajiem pasākumiem, lai sasniegtu progresu šajā jomā. Noslēgumā es vēlētos vēlēt jums veiksmes, veiksmi arī visiem jūsu kolēģiem. Cerams, ka jūs sasniegsiet labus rezultātus. Paldies, tagad dodu vārdu Prodīkungam. Paldies! Eh, paldies ministra kungam, ka varēja pie mums eh, šorīt ierasties. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka jūs eh, ar mums runājat. Tas pierāda transporta un telekomunikāciju lielo nozīmi, jo īpaši es vēlētos pieminēt drošības un drošuma problēmas telekomunikācijās. Uzskatu, ka telekomunikācijas ir īpaši apdraudētas. Ir jādomā par kiber noziedzību, par uzbrukumiem komunikācijām. Bet ir jāatcerās arī par daudziem daudz eh, sarežģītākiem pasākumiem, kas tagad tehniski ir iespējami. Domāju, ka mums eh, vajadzētu tiem pievērst uzmanību arī Eiropas līmenī. Jo īpaši es vēlētos uzsvērt, ka datoros, ko mēs lietojam, uh, delle, eh, eh di... ir elementi, kas var izmantot eh, dažādus eh, vārdus, lai uztvertu eh, šajos datoros iekļauto informāciju. To var, var, protams, izmantot spiegošanā. Domāju, ka mums ir jābūt pastāvīgi modriem. Jānodrošina, lai pilsoņiem būtu garantēta drošība. Tāpat arī ir citas jomas, kas var apdraudēt telekomunikācijas. Jo īpaši gribētu pieminēt eh, satelītu tīklus, kas arī tiek izmantoti telekomunikācijās. Un, protams, arī šeit var redzēt, ka pastāv draudi. Protams, ir jābaidās arī no sadursmēm, ko varētu izraisīt atkritumi, kas riņķo kosmosā, un arī uh, saules vētras mūs, mums rada apdraudējumu. Ministra kungs, es vēlētos, lai jūs e, strādātu pie šiem jautājumiem. Uzskatu, ka šie as aspekti noteikti būtu jāņem vērā pētniecībā un inovācijās. Uzskatu, ka šai infrastruktūrai ir visas Eiropas nozīme, un tieši tāpēc par to ir jādomā Eiropas līmenī. Noteikti vajadzētu nodrošināt arī finansējumu no Eiropas puses. Esmu pārliecināts, ka šis finansējums atmaksātos. Nevajadzētu no tā baidīties, jo īpaši tagad, kad ir krīze, uh, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam investēt Eiropas infrastruktūrā. Lielas paldies Prodīkungām! Šķiet, ka vairāk neviens nevēlas uzdot jautājumus, tāpēc eh, došu uzreiz vārdu ministra kungam atbildēji. Lūdzu. Ačiū, poņa prezidentēm. Iš tikro. Paldies, priekšādētāji. Man bija liels eh, prieks uzklausīt eh, šīs komitejas deputātu viedokļus par eh, telekomunikācijām. Vēlētos pieminēt Pilāras de Kastīļo kundzes teikto. Viņa runāja par komitejā apspriesto jautājumu loku. Tas pierāda, ka jūs esat speciālisti šajā jomā. Jūs pieminējāt, ka uh, Šis sasaukums tuvojas beigām. Lietuva turpinās strādāt eh, kā prezidējošā valsts. Četri ar pus mēnešus mēs aktīvi darbosimies, jo vasarā, protams, daudzi ir atvaļinājumos, tā skaitā arī Eiropas parlamenta deputāti. Jūs runājāt par uzticēšanos eh, telekomunikācijām, par elektronisko parakstu, par kiberdrošību, Šie jautājumi neapšaubām ir iekļauti mūsu darba kārtībā. Mēs eh, runāsim par šiem jautājumiem ar jums un arī ar visām 28 dalību valstīm. Tošinovska kungs runāja par kādu ārkārtīgi būtisku jautājumu. Mēs visi zinām, ka Eiropadome ir nolēmusi samazināt budžetu telekomunikācijām no 9,2 miljardiem eiro līdz 1 miljardam eiro. Taču vadlīnijām telekomunikāciju jomā ir ļoti liela nozīme darba vietu radīšanā un digitālajā darba kārtībā tām eh, tas būtu jā, jāpaturprātā. Vadlīnija īstenošanā mums būtu jāapspriež kopīgi, un es ceru, ka oktobrī mūsu prezidentūras laikā mēs pieņemsim galīgo lēmumu. Balčītis kungs pieminēja kādu ļoti svarīgu jautājumu par vienotā tirgus attīstību, par uzticamiem pakāpojumiem un elektroniskā paraksta identifikāciju. Uh, tāpat arī par to, ko mēs darīsim prezidentūras laikā. Šīs priekšlikums ir tāds komplicēts, taču ir Lietuvas prezidentūrai tā ir viena no prioritātēm. Mēs turpināsim īrijas prezidentūras uzsākto darbu. Mēģināsim salāgot dalību valstu nostājas un mēģināsim definēt padomas kopējo nostāju esam gatavi konstruktīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai panāktu progresu šī jautājuma risināšanā pēc iespējas ātrāk. Mēs apsveicām to, ka jūsu komiteja plāno balsot par uh, šo jautājumu jau septembrī. Kolēģi, liels paldies par uh, jūsu uh, laipniem vārdiem attiecībā uz mani. Uh, Tagad uh, pievērsīšos Prodīkunga jautājumiem. Viņš izteicās par uh, kiberdrošību. Šis jautājums ir neapšaubāmi ļoti svarīgs. Mums ir jādara viss iespējamais, lai samazinātu draudus elektroniskajā jomā. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu elektronisko komunikāciju uzticamību. Mēģināsim panākt progresu arī telekomunikāciju tīkla vadlīnijās, tāpat arī strādāsim pie citiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs! Ja nevienam eh, komitejas deputātam vairs nav neviena jautājuma, tad es vēlētos pateikties ministram par to, ka viņš ieradās pie mums eh, pirmo reizi. Protams, šī mums ir iespēja ar jums iepazīties un labāk saprast, ko jūs esat paredzējuši eh, darīt tuvāko sešu mēnešu laikā. Esmu pārliecināta, ka mēs drīz atkal varēsim tikties un noteikti varēsim sadarboties pie tikko pieminētajiem tematiem. Liels paldies, ministra kungs, un daudz veiksmes darbā! Bene, ora abbiamo un 20 minuti di tempo per noi. E... Mums ir 20 minūtes laika. Es vēlētos tagad pārtraukt sanāksmi līdz pulkstens desmitiem, kad ir paredzēts balsojums. Bene, buongiorno. Proviamo a. Labrīt. Lūdzu, pārbaudīsim tagad balsošanas kartes. Lūdzu, ievietojiet tās iekārtās. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Mirklīti. Nē, tagad beidzam balsot. Daudz partijas grupā par daudz, par diviem par daudz. Labi, es izņemšu savu karti. Un eh, vajadzētu, lai vēl kāds seko manam piemēram. Vai viss tagad ir kārtībā? Labi, tad sāksim balsot. Pirmās balsojums ir par Merkīs skundzes ziņojumu. 14. grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. 15. kurš par pret atturas. Domāju, ka mums vajadzētu to pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Daudz partijas grupā divi par daudz. Vēl viena par daudz. Nu, tagad viss ir kārtībā. Labi. 26 pār 23 pret. Pieņemts. Turmies 16. grozījums, kurš par? Pret. Labi, pārbaudīsim. Sešpadsmitais grozījums. Beidzam balsot. 22 pār 27 pret noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 22. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 28. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Es pieprasīja pārbaudi par 28. grozījumu sākam balsot. 28. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Tauts partijā viena par daudz. Vēl ar vienu viena par daudz, kādam vajadzēs izņemt savu karti no iekārtas. Labi, tagad viss kārtībā, paldies. 48. kurš pār pret atturas šķiet, ka pieņemts. 5. kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. 32. grozījums, kurš par pret atturas pieņems. 33. grozījums, kurš par pret atturas pieņems. 6. kompromiss, kurš par pret atturas pieņems. 35. grozījums, otrā daļa, kurš par pret atturas norādīts. Bet šķiet, ka mums nāksies to pārbaudīt. Tātad 35. grozījums, otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 23 pret, tātad pieņemts. 36. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 43. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 44. grozījums neizatvainojos. Jūs vēlētos pārbaudīt 43. labi. Sākām balsot par 43. Beidzam balsot. Vēl ar vienu vienu par daudz tautas partijā, taču tas nemainītu rezultātu 26 par 24 pret, tātad pieņemts. Astotais kompromiss šķiet. Nē, es atvainojos. 44. grozījums, kurš par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, tāpat kā iepriekšējais. 8. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 49. grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim 49. Šķiet, ka situācija sarežģīta. Pārbaudam, beidzam balsot. Daudz partijā vien par daudz. Un vēl ar vienu vienu par daudz. Labi, viss kārtībā. 22 pār 29 pret tad noraidīts. 9. kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. 53. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 59. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 60. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 11. kompromiss, jūs vēlaties pārbaudīt labi. 60. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 23 pret, tātad pieņemts. 11. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 65. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 66. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 67. kurš par pret pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 72. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 73. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts, 78. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts, 77. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Ja jūs vēlētos pārbaudīt 77. labi, sākam balsot. Tautas partijas grupā vien par daudz. Labi. 21 pār 29 pret. Noraidīts. Septiņdesmit astotais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Septiņdesmit devītais, kurš pār pret atturas pieņemts Nesmu pārliecināta, vajadzēs pārbaudīt. Vairākums šķiet visu laiku mainās, tāpēc eh, pārbaudīsim. Sākam balsot. Divdesmit trīs pār, divdesmit astoņi pret. Noraidīts. Četrpadsmitais kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. 81. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Šķiet. Neizdomāju, ka mums vajadzēs to pārbaudīt. Es patiešām atvainojos, bet uh, nedaudz no jums balso. Šis uh, vairākums visu laiku mainās, un tieši tāpēc ir ļoti grūti pateikt, kas notiks. 81. grozījums. Um, sākam balsot. Viens tauties, uh, tautas partijas grupā par daudz. Piecdesmit par. Nu, ko es varu pateikt? Šķiet, ka neviens nepacēla roku. Paldies! Tas ir ļoti sarežģīti. Patiešām ļoti grūti strādāt. 82. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt. Labi, pārbaudam 82. grozījumu. Beidzam balsot. 29 pār, 21 pret pieņemts. 83. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 84. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 85. Kurš par? Pret. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 24 pret.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 Ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņems. 13. grozījums, kurš par pret atturas pieņems. Dalīgais balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit deviņi par viens atturējies. Apsveicam referentu. Tagad mutiskais balsojums. Mutiskais jautājums, kurš pār? Raudas kungs ir referents, tātad kurš pār pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Elektroniskais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Tas ir galīgais balsojums par Rodes ziņojumu. Tautas partijas grupā vien par daudz. Beidzam balsot. 51 par. Apsveicam Rodas kungu. Tagad nākamais punkts ir Tožinovska ziņojums. Pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 21. Nē, es atvainojos 24. grozījums, kurš par. Es atvainojos. Nē, nē. 21. un 22. grozījums jau ir iekļauts pirmajā grozījumā. Jā, tieši tā. Pirmais grozījums tika pieņemts, un ar to pietiek. Tagad 24. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kurš par pret atturas pie... noraidīts. 25. grozījums, kurš pārpret atturas pieņemts, 28. grozījums, kurš pārpret atturas pieņemts, 27. grozījums, kurš pārpret atturas Norādīts. 81. grozījums, kurš pārpret atturas pieņemts, 28. grozījums, kurš pārpret atturas pieņemts, 30. grozījums un 29. kurš pārpret atturas norādīts. 32. grozījums divās daļās. Nes nu, atvainojos vispirms 31. grozījums, kurš pārpret atturas norādīts. Tagad 32. grozījums pa daļām, pirmā daļa, kurš pārpret pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. 34. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 82. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 35. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 36. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 37. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 38. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 39. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 40. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 41. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 42. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 43. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 46. grozījums, kurš par ne. Jūs vēlaties pārbaudīt par 43. Jā, protams, elektroniskais balsojums par 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijas grupā vien par daudz. Vēl ar vienu par daudz, tagad viss kārtībā. 30 pār 20 pret, tātad pieņemts. 48. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 47. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 48. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 50. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 51. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts 52. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Tatrai. 83. grozījums pār pret atturas pieņemts. 54. grozījums pār pret atturās pieņemts. 53. grozījums pār pret atturās noraidīts. 55. pār pret atturas pieņemts, kompromiss 1 pār pret atturas pieņemts, 63. grozījums pār pret atturās pieņemts, 64. grozījums pār pret atturās noraidīts, 65. pār pret atturās pieņemts, 66. par pret atturās noraidīts un 7. par pret atturās pieņemts, 68. par pret atturās pieņemts, 69. par pret atturās pieņemts, 70. par pret atturās pieņemts, 71. par pret atturās noraidīts, 72. par pret atturās pieņemts, 73. pār pret atturās noraidīts, 74. pār pret atturās pieņemts, 76. pār pret atturās noraidīts, 75. pār pret atturās pieņemts, 77. pār pret atturās pieņemts, grozījums 2 pār pret atturās pieņemts, Ceturtais grozījums pār pret atturās pieņemts. Piektais pār pret atturās pieņemts. 80 pār pret atturās pieņemts. Sestais grozījums pār pret atturās pieņemts. Septītais pār pret atturās pieņemts. Astotais gribu pārbaudīt septīto. Balsošana sākas. Labi. 25 pār, 24 pret. Pieņemts. Tas bija septītais, tātad astotais pār pret atturās pieņemts, devītais pār pret atturās pieņemts, desmitais pār pret atturās pieņemts, vienpadsmitais pār pret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 atturās pieņemts, 20 pār pret atturās pieņemts. Balsojam par grozījumiem, elektronisks balsojums. Te ir par grozījumiem, kas ir pieņemts, viens tautas partijas pa daudz. Labi. Balsojums beidzies, 43 pār, 6 atturās, elektroniski par tiesību aktu rezolūciju. Balsojums sākās. Balsojums beidzies. 44 pār, 6 atturās. Elektroniski balsojumi par starp iestāžu pārunām. Balsojums sākās. Balsojums beidzies. 50 par, viens atturās. Apsveicam Tošinovskī kungu. Ejam tālāk uz nākojo, nākošo balsojumu. Mēs abjām kolēga Rubiga. Balsojums par Rubiga ziņojumu, atzinumu. Komprom... Kompromiss viens pārpret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturās pieņemts. Sestais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss, trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturās pieņemts. 17. pār pret atturās pieņemts. 19. grozījums pār pret atturās pieņemts. 5. kompromiss pār pret atturās pieņemts. 20. grozījums pār pret atturās noraidīts. 26. pār pret atturās pieņemts. 27 pār pret atturās pieņemts, 28 pār pret atturās pieņemts, 29. pār pret atturās noraidīts, 30. pār pret atturās pieņemts, 31. pār pret atturās pieņemts, 32. pār pret atturās noraidīts, 6. kompromiss pār pret atturās pieņemts, 7. kompromiss pār pret atturās pieņemts. 40. pār pret atturās pieņemts 41. ar mutisku grozījumu pār pret atturās pieņemts. Četrdesmit otrais grozījums par 42. grozījums par, pret atturās pieņemts. 8. kompromiss par, pret atturās pieņemts. 48. grozījums par, pret atturās noraidīts. 49. pār, pret atturās 50. pieņemts. 51. pār pret atturās pieņemts, 52. pār pret atturās noraidīts, 9. kompromiss pār pret atturās pieņemts. 57. grozījums pār pret atturās pieņemts, 58. pār pret atturās pieņemts, 59. pār pret atturās pieņemts, 60. pār pret atturās noraidīts, 61. pār pret atturās pieņemts, 62. un 63. kopā pār pret atturās pieņemts, 64. pār pret atturās noraidīts, 65. pār pret atturās pieņemts, 66 pār pret atturās pieņemts, 10. kompromiss pār pret atturās pieņemts, 71. pār pret atturās pieņemts, 11. kompromiss pār pret atturās pieņemts, 77. pār pret atturās pieņemts, 78. pār pret atturās pieņemts, 79. pār pret atturās pieņemts, 12. kompromiss pār pret atturās pieņemts, 82. pār pret atturās noraidīts, 83. pār pret atturās pieņemts, 84. pirmā daļa pār pret atturās pieņemts, otrā daļa pār pret atturās noraidīts, 13. kompromiss pār pret atturās pieņemts, 14. pār pret atturās pieņemts, 92. pār pret atturās pieņemts noraidīts 93 pār pret atturās pieņemts, 94 pirmā daļa pār pret atturās pieņemts, otro daļu pār pret atturās noraidīts, 95 pār pret atturās pieņemts, 96 pār pret atturās pieņemts, 97 pār pret atturās pieņemts, 98 pār pret atturās noraidīts, 99. pār pret atturās 100 pār pret atturās pieņemts, 101. pār pret atturās noraidīts, 102. pār pret atturās noraidīts, 103. pār pret atturās pieņemts, 104. pār pret atturās 105 pār pret atturās pieņemts, 106 pār pret atturās pieņemts, 107 pār pret atturās noraidīts. Un tagad beidzamais galīgais balsojums. Balsojums sākās. Balsojums beidzies. 49 pār, 2 pret. Tad pieņemts un apsveicam Rubeku kungu. Un tagad ir jautājums par Eiropas pētniecības telpas izveidi. Balsojums sākās. Balsojums beidzies. 51 par, neviens pret, neviens neaturās Tad apsveicu sevi. Paldies! Paldies! Balsojums beidzies. Balsošana ir beigusies. Tas ir viss līdz septembrim. Apsveic jūs par sūro darbu. Tas atvainojos sākumā bija drusku sarežģīti. Bet uz taisam pauzi, tie, lai tie, kas nevēlās palikt, var atstāt telpas, un tad mēs varam strādāt bez trokšņa. Ja jūs nepaliekat, tad lūdzu atstājiet telpu. Paldies! Vite, fast. Non, ah, c'est bien passé. Allora iniziamo, proseguiamo i nostri lavori. Da... Labi, turpināsim savu darbu. Tad es gribu dot vārdu Butikofer kungam par Eiropas rūpniecības stiprināšanu, stiprināšanu konkurētspējas un ilgspējīgas veicināšanai. Butikofer kungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, godāmie kolēģi. Esmu ļoti uh, priecīgs par to, ka varēšu uzklausīt jūsu izteikumus, un uh, tāpēc es uh, gribētu savus ievadvārdus uh, pārāk tajos neizplūst, izteikties pavisam īsi, galu galā manu viedokli jūs jau varējāt izlasīt rakstveidā. Taču sākumā es vēlētos atzīt to, ka uh, esmu iestrādājis eh, savā uh, ziņojumā jau vairākus jūsu ieteikumus. Tas, ko jūs šeit varat izlasīt, noteikti nav tikai un vienīgi mans, eh, manis radīts. Esmu ņēmis vērā to, ko jūs ieteicāt sagatavošanās sarunās. ziņojums galvenokārt atsaucas uz um, komisijas pagājušā gada oktobra paziņojumu. Esmu atsaucies uz um, dažādiem mērķiem un principiem, kas tiek ņemti vērā Eiropas rūpniecības politikā. Šajā ziņojuma priekšlikumā es um, atbalstu to nozīmī, ko Eiropas komisija piešķir Eiropas rūpniecības politikai. Es vēlos uzsvērt, ka te ir runa par Eiropas rūpniecības politiku, nevis par rūpniecības politiku Eiropā. To jūs iespējams eh, jau varējāt izlasīt padomes jūnija secinājumos, tātad tur ir runa par rūpniecības politiku Eiropā. Taču es uzskatu, ka mums vajadzētu apzināti, kā jau komisija to ir norādījusi, iet viens soli tālāk un runāt par kopējo Eiropas rūpniecības politiku. Atšķirība, manuprāt, ir tāda, ka ir vajadzīgas kopīgas mērķu un vispārējo nostādņu definīcijas. Esmu vedis sarunas un šķiet, ka uh, pastāv vienprātība par to, ka ir jāstiprina Eiropas rūpniecība, mēģinot panākt kopējus mērķus. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski pieturēties arī pie komisijas izvēlētā modeļa, proti horizontālas politikas. Nevajadzētu šeit sadalīt rūpniecības politiku dažādos pīlāros, kā iespējams notika pagātnē. Dažas nozeres tika izvirzītas par prioritātēm, un tas varbūt nebija labi. Ir jānodrošina šāda horizontāla pieeja, ir jānosaka pamatnosacījumi, un ir eh, jāparedz arī eh, dažādi temati, lai varētu radīt pamatu efektīvai rūpniecības politikai. Nākamais es esmu ņēmis vērā arī to, ko komisija ir nosaukusi par saikni starp konkurenci un ilgspējīgumu. Es šeit atsaucos uz rūpniecības renesansi ilgspējīgas Eiropas stiprināšanai. Te tiek uzlikti arī vairāki akcenti, kas man šķiet būtiski, proti uz novatoriskumu, efektivitāti, uh, un tehnoloģisku ofensīvu. Tāpat arī uzsvars tiek likts uz iekšējā tirgus stiprināšanu. Tas ir uzdevums, kas saistās ne tikai ar šo rūpniecības politikas ziņojumu, bet eh, iekšējā tirgus stiprināšanai ir jābūt eh, tādam vispārējam mērķim. Uh, Bez kopējā tirgus stiprināšanas mēs e, nevarēsim sasniegt e, noteiktos rūpniecības politikas mērķus. Tāpat arī mēs to nevarēsim izdarīt bez e, makroekonomisko nosacījumu noteikšanas. Īpašu nozīmi savā ziņojumā es pievēršu diviem aspektiem, kas sarunās ar daudziem uzņēmumiem, jo īpaši uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem izkristalizējās kā īpaši nozīmīgi. No vienas puses te ir runa par um, piekļuvi uh, uzticamam finansējumam. Atcerēsimies, ka finansējuma nosacījumi Eiropā atšķiras, bet jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi cieš no finansējuma trūkuma. Uh, Esmu šeit iekļāvis vairākus papildu nosacījumus, kā mēs varētu nodrošināt, lai MVU var piekļūt šādam uzticamam finansējumam. Tikpat būtiski ir atcerēties arī par kvalifikācijām, par cilvēku kapitālu. Arī šeit esmu pievienojis vairākus priekšlikumus uzklāsot diskusiju ar komisiju un arī izlasot to, kas ir minēts komisijas paziņojumā. Esmu pievienojusi arī divas mazas sadaļas, kas uh, uzliek vairākus konkrētus uzsvarus. Viena sadaļa ir tikai trīs rindkopas, un te ir runa par resursiem un enerģiju. Ja arī tas komisijas paziņojumā netika uzsvērts kā prioritāte. Es domāju, ka bez šīs jomas rūpniecības politiku mēs nevaram pienācīgi izskatīt. Tāpat arī es uzskatu, ka būtu svarīgi īpašu nozīmī piešķirt eh, dienvidu valstīm. Ir jādomā par to, kā šajā reģionā nodrošināt uh, rūpniecības atjaunošanos. Tas arī būtu viss, ko vēlējos teikt par savu ziņojumu. Vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās sagatavošanās darbā, un tagad labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Grēci. La parola a Prust. Liels paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties referentam par viņu darbu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi noteikt mūsu darbību šeit. Mūsu Eiropas komisija nav prasījusi mūsu viedokli, bet mēs uzņēmāmies iniciatīvu un es domāju, ka mēs pareizi darījām. Komisijas ziņojums ir labs sākuma punkts, bet tas ir ļoti ierobežots. Ļoti bieži komisija mums vienkārši dod faktus, varbūt dažas idejas, bet Eiropas cilvēki sagaida kaut ko vairāk. Rūpniecībā ir krīze, un viņi grib taustāmus mērus, pasākumus, un tāpēc mums vajadzētu piedāvāt viņiem labākos risinājumus. Tas tam vajadzētu būt mūsu mērķim, un mums vajadzētu veikt priekšlikumu, lai rūpniecība varētu būt konkrēti spējīga, lai būtu darba vietas, uh, lai veiktu to, kas ir jādara. Mēs runājam par zaļu rūpniecību, jāuzmanās, nebūsim pārāk ideālisti, nesoliet revolūciju, kas būs daudz zaļāk un radīs daudz darbus, būsim uzmanīgi. Es nedomāju, ka vajag likt ratus pirms zirga, nevajadzētu pieprasīt rūpniecībai veikt kaut kādus zaļus pasākumus, kad pārējā pasaule tos neprasa. Protams, mums ir vidas izaicinājumi, bet mums tas ir jāveic soli pa solim. Mūsu māja sabrūk, un kad māja brūk, tad ir jāpastiprina pamatus. Tas nav saprotams, ka kādi grib puķis apkopot, apkopt. Un tad, tad ko mēs gribam runāt par lietām, kas ir vajadzīgas, mums ir jābūt ir augstākā tehnoloģija, kā mēs konkurējam ar pārējo pusi pasauli, un te es runāju par citu lietu. Ir fakts, un to nevar apstrīdēt, kad mums ir vecākā rūpniecība, bet tas viss aizskalojās, mēs zaudējām izaugsmas ekonomikai, un tās ir konkurē ar mums, un mēs nesam gatavi tam, un ja mēs nevarēsim konkurēt, tad mēs neizdzīvosim. To, ko minēja Eiropas Savienībā, jāskatās, kas notiek, jo valsts konkurē viena ar otru, jo tas, un tas ir destruktīvi, jo tas tam nav saikne ar konkurētspēju, mums ir jāapvienojās, enerģetikas cenas, nodokļi, iz... darbspēki, mēs konkurēt, konkurējam viens ar otru, un Āzijā viņi mūs panāk. Tātad secinājums ir tāds, kad mēs zaudējam darba vietas. Es atvainojos, tas nav patīkams ziņa, bet mums ir jābūt pragmatiski, mums jābūt sakarīgiem, Mums ir jāskatās mūsu ceļu, un mēs esam Eiropieši pasaules skatūs, un vai nu mēs gribam piedalīties, ja mēs gribam būt sadarbības partneri, tad Eiropai jārunā ar vienu balsi, ja ir runa par rūpniecības politiku, jo, ja mēs gribam sasniegt veiksmi. Mēs nevaram to darīt tikai valsts līmenī, bet mums jādara to globālā līmenī. Un inovācijai jābūt ir pats galvenais. Tas ir, tā ir vienīgā priekšrocība, kas mums ir. Mums ir daudz zināšanas, bet mēs to nevaram izklāstīt. Mēs nevaram palīdzēt uzņēmumiem no dizaina līdz realizācijai labākās idejas ir mazas struktūras, viņiem ir zināšanas, viņiem ir iemaņas, bet viņi nezina, pie kurām durvīm klauvēt un neatbilst uz viņu vajadzībām. Tātad mums ir jānodrošina, ka mēs to uzlabojam, salīdzinot ar Ameriku vai Āziju. Mums ir jābūt priekšplānā, inovācijas priekšplānā. Un mums ir arī intelektuālās īpašuma tiesības, un mums ir jāpalīdz virzīt lietas uz priekšu. Ir publikācijas un ziņojumi, ko var veikt, jo ko komisija ir pieprasījusi, ir cits metods izmantot citās valstīs, tā kā saucamie klasteri, tātad uzrādīt lab, labus uzņēmumus un palīdzēt viņiem attīstīties. Labi, ir MVU, kas nevar attīstīt tirgu, jo viņiem nav līdzekļi, viņiem trūks līdzekļi un līdz ar to viņi nevar dot garantijas bankām un iespējas varētu būt milzīgas, jo viņiem ir labas idejas un līdzekļi, un tas nav pieņemams. Andres Barēja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs labprāt uzklausītu komisijas priekšlikumu par Eiropas tir, eh, rūpniecības stiprināšanu, un mēs gribam arī pateikt Putikofer kungam par šo ziņojumu projektu, jo tas uzlabo komisijas priekšlikums par rūpniecības stiprināšanu. Mēs nerunājam tikai par stiprināšanu, bet mums ir jārunā par Eiropas rūpniecības politiku. Savādāk mēs nevaram risināt šo problēmu. Mums ir jābūt horizontālā pieeja, mums ir jārunā par tēmatiem, kas ir pamat jēdziena, bet kā veikt, mēs jārunā par enerģētiku, par dabas resursiem, uh, par ilgtspējīgu un konkurētspējīgi arī ir svarīgi, un ir vajadzīga savienība, jaunas tehnoloģijas, un mums jāskatās arī uz tradicionālo rūpniecību, un jārunā arī par dalību valstīm, kad konkurētspēja starp dalību valstīm, kas nepalīdz. Mums ir jārunā par mūža izglītību, mums ir jārunā par finansēšanu, par budžetu, viss tas ir jāatrunā. Un ja ir runa par politisko aktivitāti, tad ir jāskatās firma uzņēmumu pēc finanšu perspektīvu. Te ir ziņojums, kas runā par rūpniecības stiprināšanu kā veids, kā iziet no krīzes, un te nav bijuši ieteikumi par īstermiņā vai vidējā termiņā, tad problēma ir tagad un mums ir jāatbild tagad un arī būvēt nākotnē. Mēs ceram, ka būs politisks pasākumu un mēs iesniegsim grozījumus, lai mēs skatāmies gan par īstermiņu, vidējo termiņu un ilgtermiņu. Paldies referentam par ziņojumu. Paldies. Johansen kungam vārds. Paldies un paldies par iespēju dalīties viedokļiem par šo ziņojumu projektu. Es arī gribu piekrist iepriekšējiem runātājiem, kad ir labi, kad komisija ir veikus priekšlikums. Tas ir jautājums, ar ko mums ir jācīnās. Un es gribu apsveikt to, ko ziņu referents jau ir teicis Tā, tie ir labi priekšlikumi. Mums ir daudz izaicinājumu no Eiropas perspektīvu runājot par rūpniecību. Mums Eiropā ir jātiek galā ar šīm problēmām. Mums ir arī jāveicina un sad, jāsadarbojās, un to mums vajadzētu darīt starptautiskā kontekstā. Mums vajadzētu atvērt savu tirgu lai būt, tas būtu caurskatāms, tas varētu palīdzēt mums būt konkurētspējīgākiem nākotnē, un tas ir viens jautājums, par ko mēs runāsim. Es skatīšos arī uz nākotnes iespējām atvērt mūsu vienoto tirgu. Mums ir daļēji tirgus, mums ir geografiskie tirgu, bet mums ir arī Eiropas perspektīvas un jārunā par abiem. Mēs runājam par 500 miljonu pilsoņiem, un ir tāda iespēja un mums ir jāizmanto to, lai kļūtu stiprākiem. Mums ir jāatver savus tirgus, jāsadarbojās mūsu tirgu un ir veiksms, kā savienot Eiropu. Ir jāuzlabo infrastruktūra, lai iespējas būtu labākas, lai enerģētikas sektors būtu labāks, un transports ir arī jautājums, kur mēs varam, ko mēs varam uzlabot. Ir arī iespēja MVU. Te var runāt par vairāk iespējām, vairāk inovāciju un iespējas, kā veikt atjaunošanu rūpniecībā, dot MVU iespēju spēlēt lielāku lomu šanai, šai atjaunošanā. Inovācijā par klasteriem ir instrumenti, ko var dot maziem uzņēmumiem, ko viņi var izmantot nākotnē. Vēl viens būtisks jautājums, un tas ir iekļauts referenta ziņojumā, to vajadzētu paplašināt ar vairākiem priekšlikumiem. Es zinu, ka varbūt tas nav Eiropas Savienības kompetencē, runa par apmācību eh, katrā reģionālā un valsts apmācības sistēmas var vairāk dot un varētu vairāk dot. Un visbeidzot, ļaujiet man teikt, ka divu papildus nodaļas ir ļoti labas, tie ir labi papildinājumi. Viens ir par resursu pārējais viedokli. Es arī izteikšu savus idejas par resursiem, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt, lai palīdzēt ar materiāliem, vai es varbūt varat minēt vienu piemēru par meža saimniecību, kā mēs izmantojam tos resursus, tas ir alternatīvas fosilu degvielām, un tas ir labs alternatīvs, un izmantot iespējas modernā veidā, un tas ir, ko mēs varam darīt kā Eiropas kontinentu. Paldies jums par referenti par priekšlikumu, paldies par ziņojumu, un es gribu sadarboties ar referentu, lai papildinātu šo ziņojumu. Grāci, la parola, kolēgas. Un es paldies tālāk Šimanska kungam vārds. Činkuja bardzo. Myślę, że za... Paldies priekšādātāji. pirms mēs sākam atbildēt uz tiem ārkārtīgi būtiskajiem jautājumiem, kas saistās ar reindustrializāciju, mums vajadzētu vispirms tā pavisam nopietni paskatīties uz cēloņiem, kas izraisīja problēmas rūpniecības nozarē. Rūpniecības, no, noz, rūpniecības nākotne Eiropā šķiet uz tādiem balstīts tādiem ļoti nestabiliem pamatiem. Apjom rūpniecībā samazinājušies. Un kas tad ir noticis? Mums uz šo jautājumu jāatbild diezgan strauji jo tam, protams, būs saistība gan ar fiskālām, gan, gan sociāla rakstura sekām. Es, protams, šajā mm, ziņojumā atbildi uz šo jautājumu neredzu, te runājam par jaunu regulu, jā, jaunu, jauniem noteikumiem, tam cerībām, prasībām, iespējams jaunu preferenciālu attieksmi, tādu labvēlīgu attieksmi rūpniec, at, rūpniecības sektoram, bet reāls atbildes uh, uz šo jautājumu par to, kāpēc eh, ar rūpniecību noticis tas, kas ir noticis, netiek dotas. Akadēmiķi mums zinām atbildi piedāvo augstas darba spēka izmaksas, piemēram, ir viena no šīm atbildēm. To Eiropā, protams, mainīt nevaram, jo tas jau nav tikai mūsu viena ziņā. Bet tad konkurēt spēja rūpniecībā turklāt samazinās, tāpēc, ka ir ļoti augsts enerģijas cenas. Bet šai ziņā gan varam kaut ko darīt varam taču panākt, ka cenas ir zemākas. Un, manuprāt, galvenais iemesls ir pārliecīgais regulējums rūpniecībā. Rūpniecībai Eiropā šobrīd klājas ārkārtīgi grūti. Tikai tad, kad uzlabēsim, uzlabosim spēju, konkurēt spēju, parādīsies kaut kādas naudas plūsmas. Un tikai tad varēsim nopietni sākt domāt par 3% IKP veltīšanu pētniecībai un novatorismam. Citādi visi šie nestabilā valsts finansējuma jautājumi nespēs atrasināt šo izaicinājumu. mazi uzņēmumi, lieli uzņēmumi, tikai tad varēs sākt eh, nodrošināt sev pietiekams naudas līdzekļus, lai ieguldītu tos pētniecībā. Tas ir priekšnosacījums veiksmēji. Varbūt varam būt līderi arī tādā vidē draudzīgā ekonomikā, bet vispirms ir vajadzīgi līdzekļi, un līdzekļu šobrīd mums nav, tāpēc, ka nesam konkurētspēji, kas attiec uz enerģiju. Tā pati kļūdainā uh, ideja vien te pamatā ir. Viss tiek vērsts uz to, kā ietaupīt enerģiju, bet ir jādomā arī par piegādes pusi. Arī tas ir svarīgi. Jādomā par to, kā radīt, kā ģenerēt lētu enerģiju kā izveidot zemākas enerģijas cenas tirgu, respektīvi, kā izvairīties no tādām palikām, kas noved pie augstas enerģijas cenas. Baidos, ka pašreizējie risinājumi nav gana labi. Es nevaru tomēr arī pilnībā piekrist tam, kas eh, šeit tiek eh, teikts, respektīvi šis liktais uzsvars uz Eiropas dienvidiem. Dienvidu valstīs, protams, šobrīd valsts finansējuma problēmas ir izteikti sāsinājušās. Bet es domāju, ka pirmām kārtām mums vajadzētu pārvarēt šo plaisu starp Rietumu Eiropu un Centrālo Eiropu rūpniecības potenciāla ziņā, jo potenciāls šeit tiešām ir milzīgs. Un šāda uzsvera eh, ziņojumā nav. Ir pārliecīgs regulējums, pārāk augstas enerģijas cenas, uh, bet nepietiekam izmantojam instruments, kas ļautu mums šīs problēmas risināt. Vidēdraudzība ekonomika un vidēdraudzīga rūpniecība mm, pilnīgi noteikti attīstītos, ja mēs risinātu šīs problēmas. Paldies! Paldies! Tālāk nākamais runātājs. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Langis kungs. Uzskatu, ka Budikofērā ziņojums ir burvīgs, jo tas nodrošina divas lietas. No vienas puses tiek uzsvērts, ka šeit ir runa par Eiropas rūpniecības politiku, un uh, tāpat arī ir runa par integrāciju starp Eiropas līmeni un to, kas notiek dalībvalstīs. Uzskatu, ka tā ir pareizā pieeja, jo pretējā gadījumā mums nebūs nekādas izdevības nodrošināt konsekventu politiku. Tāpat arī uh, ļoti skaidri šeit parādās, ka rūpniecības līmenis dažādās dalībvalstīs ļoti atšķiras. Un eh, šeit varēs nodrošināt konsekvences tikai tad, ja mēs darbosimies kopīgi. Otra lieta, kas man šķiet ļoti jauka viņa ziņojumā, ir tas, ka Būtikoferkungs koncentrējas uz vairāk vairākām eh, centrālajām jomām. Dāmas un kungi, tas ir pats svarīgākais, ko mums vajadzētu panākt. Nav nekādas jēgas šeit uztaisīt tādu rēbu puķu pušķi, iekļaujot tur pilnīgi visas jomas. Domāju, ka mums eh, šādā veidā mēs vienkārši aizmirstu kaut ko ļoti svarīgu. Es jo īpaši Butikoferi kungu atbalstu, tad, kad viņš saka, ka viens no, viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir uh, tāda kā ofensīva attiecībā uz rūpniecības veicināšanu. Uh, Mums ir jāatcerās, ka rūpniecība arvien pavājinās, un tā pavājinās tieši tāpēc, ka trūks novatoriskuma. 14. punktā Butikofra kungs ir norādījis uz šādas ofensīvas nepieciešamību. Varētu varbūt šeit vēl piebilst, ka um, komisija jau ir sagatavojusi novatoriskuma ziņojumu, kurā ir iekļauti dažādi indikātori, patenti, nauda pētniecībai, inovācijas klasteri, un rūpniecībā Eiropā, diemžēl, trūkst šādu svarīgu jautājumu. Zviedrija varbūt ir galvgalīja runa par rūpniecības politikas veidošanu, visas pārējās valstis kaut kur sēko nopakaļus. Iekšējais tirkus, jā, šeit iespējams vēl ir ko darīt. Es varu iedomāties, kas te notiks attiecībā uz tirzniecības stratēģiju, mums varbūt vajadzētu um, būt striktākiem, īpaši, ja ir runa par mandātu došanu turpmākiem tirzniecības līgumiem. Noteikti šeit būtu jāatcerās arī par rūpniecības politiku. Šeit ir jādomā gan par investīcijām, gan arī par Eiropas uzņēmēju sadarbību ar trešajām valstīm. Ja mēs vēlamies saglabāt rūpniecību šeit uz vietas, tad uh, noteikti vajadzētu vērsties pret dempingu, ko veica Eiropas uzņēmumi trešajās valstīs. Vēl minūtīti. Uzskatu, ka resursu efektivitātes jautājums ir ļoti būtisks punkts. Izmaksu struktūrā um, div, attiecībā uz algām šeit ir vērojams 20% samazinājums, kamēr rūpniecības materiāla izmaksām ir 40% samazinājums. Mums vajadzētu iespējams par to padomāt un varbūt vajadzētu saukt komisiju pie atbildības, tāpēc, ka mums ir vajadzīgs tāds stabils ietvers direktīvu īstenošanai, tāpat arī ir vajadzīgas vadlīnijas atjaunīgajiem energoresursiem, ir jādomā arī par energotirgus kapacitāti. Uh, Vajadzētu, protams, nodrošināt eh, rūpniecības stiprināšanu, un tieši tāpēc arī vajadzētu domāt par resursu un energoefektivitāti. Grāci. Paldies, priekšādātāji. Tālāk Enin kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Par reindustrializāciju runājot. Tas ir ārkārtīgi izšķirīgs temats gan manai valstī, gan uh, valstīm kopumā un Eiropai kopumā. Un te, protams, lielu lomu spēlējam ar Eiropas institūcijām, bet, jāsaka, šobrīd nejūt no tām neiedves un nedz arī kāda veida konstruktīvu rīcību. Eiropas reindustriācijas uh, eh, Stratēģija tika aizsākta jau nezinu, kad atpakaļ. Jau toreiz komisija deklarēja, ka lūk, tikai konkurētspējīga no, rūpniecības nozara ļaus Eiropai saglabāt savu globālo lomu ekonomikā un tā tālāk. Un cik nav vēl sakojuši šādu paziņojumu, baltā grāmata, vis, visos gados tāpēc kārts otrajā, piektajā un tā tālāk. Un saraksts šeit tiešām ir ļoti garš un sarežģīts. Un cik daudz līdzekļu ir iztērēts, lai visus šos dokumentus eh, sarakstētu, sacerētu, satulkot un vēl nezinu ko. Tāpat laikā produktivitāte ir tikai samazinājusies un eh, pārsvarā to visu, visu, visu situāciju ir izmantojuši tie, kas ir zinušies pēc ātras peļņas tiek aizmirstas kolektīvās intereses, un starptautiskā jomā nav nekādas Eiropas Savienības kolektīvās balsts, tāpēc mēs zaudējam citu konkurentu priekšā, un de delokalizācija turpinās izņēmumu pārvācis citām valstīm. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka nesam spējuši izvilkt Eiropas rūpniecību no pašreizējās situācijas, jo visi šie teksti, visi dokumenti, kas līdz šim tikuši sacerēti, ir, nu, balstīt uz vienu liberālu vienprātību, neskatoties uz visām šīm direktīvām. Ir tikai viena ideja, kas tām visām eh, ir pamatā. Tāda akla ticība tirgus mehānismiem, šī, šis pārākais, pārliecīgais liberālisms. Taču loģika rāda, ka nevar ļaut tirgiem eh, lemt pašiem uh, Vairāk komisāri ir bijuši šeit komitejā un mums teikuši tieši tos, šos pašus vārdus, ka lūk, tirgu un pašam jālem, kas dzīvo, kas mirst. Nu tad tādā gadījumā mūsu rūpniecībai nebūs nākotnes šeit. Mums ir vajadzīgs ņemt vairāk kolektīvās intereses, rīkoties radikāli, izmantot atbilstīgu loģiku mūsu rīcībā, kas pietrūcis līdz šim. Mums, protams, ir jāļauj tirgumu notiekties, bet jāņem vērā arī iedzīvotāju intereses, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi sociāli un vidas aizsardzībai atbilstīgi mēri rūpniecībā. Ir jā, jāizmanto jau pašreizējās infrastruktūras, tāpēc nedrīkstam baidīties pateikt, ka pastāv dempings, un tam jāpieliek punkts. Nedrīkst arī. E, plāniem, eh, arī plāni nedrīkst paļauties tikai uz nacionālajām interesēm Galu galā arī nacionālā līmenī, protams, ir ārkārtīgi daudz pieredzes un zināšanu, un Eiropai nākotne, eh, nākotne rūpniecības jomā būs tikai tad, ja tiks ņemsim vērā visu interesēto pušu domas. Un, un nedrīkstam ļaut turpināties pašreizējā situācijā, kur tik daudz jau ir zaudējuši darba vietas tieši rūpniecības nozarē. Paldies! Tālāk Jordans kundzei vārds. Paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka man ārkārtīgi patīk tas, ka referents pievēršas rūpniecības politikai. Mēs atbalstam visus pasākumus, kas paredzētu, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju un rūpniecības konkurētspēju iekšējā tirgu, tātad zināšanas, pētniecību, novatorismu, finansējumu un tā tālāk. Ārkārtīgi svarīgi, lai tie sektori, pie kuriem mēs strādājam, pievēršas tieši efektīvām tehnoloģijām. Turklāt uzskatu, ka mums jābūt realistiskiem. No vienas puses ir visas šīs politiskās ambīcijas, bet no otras puses realitāte rūpniecībā. Protams, ka mēs visi vēlamies augstākus sociālos un vidas aizsardzības standarts, bet augstāka standarta nebūtu obligātā kārtā nenovedīs pie vairāk darba vietām. Tas nenozīmē, protams, ka darba vietas radīsies tikai izmantojot šādus mērus. Mums jāpievērš tiem pasākumiem, kas patiešām arī rada nodarb nodarbinātību. Mums ir jā, jānosaka prioritāts, jo šī visa politiskā sapņošana nenovedīs mūs pie tā, ko vēlamies. Mūsu politikai jābūt skaidrai, vienkāršai, balstītai uz faktiem. Mēs pārāk daudz pievēršamies eh, administrācijai un nepietiekami domājam par to, kā sasniegt mērķus praktiski. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka rūpniecībai ir saiknes ar visu globālo vidi. Mēs neesam kaut kāda pašpietiekama vienība, kas izolēta no pasaules. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, kad domājam par jaunām normām, sociāliem, vidas aizsardzības noteikumiem, jāņem vērā, kas notiek pasaulē. Jo, ja šeit rodas pārāk liels plaismas, plaisas, tad varam novest, tad tas var novest pie mūsu konkurētspējas mazināšanās. Mums ir, protams, arī jābūt diplomātiskiem rūpniecības ziņā, jāveido labas attiecības ar valstīm visur citur pasaulē, tīpaši tad, kad runājam par tirzniecību, izēvielām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Turklāt gribu arī teikt, ka Eiropā mums vajadzētu tiekties ne tikai uz tādu ļoti attīstītu nozaru, bet mums vajadzētu runāt arī par visu rūpniecības spektru. Mums jābūt dažādiem, diversifikācijai ir liela loma, jo tad mēs nebūsim atkarīgi no citiem un nodrošināsim izaugs. Paldies! Nākamais runātājs. Eh, Frau Präsidentin. Raila kungs. Priekšsēdētājs kundze, godamie kolēģi, pirmkārtām vēlētos teikt, ka tas ir interesants ziņojums, un mums patiešām ir vērts par to apspriesties. Es eh, atbalstu arī noteiktos mērķus, proti Eiropas politikā industrija ir jāklāj no jauna. Patiešām šeit ir ļoti daudz darāmā. Eiropas eh, politikā mēs šo tematu esam atstājuši snaužām pārāk ilgu laiku. Uh, Es vēlētos arī pateikties referentam Butikoferam par to, ka viņš runā par uh, iekšējo tirgu un novatoriskumu. Es uh, viņam pilnībā piekrītu. Uh, ja šie divi temati tiks atbalstīti, tad rūpniecība nākotnē varēs augt. Šķiet, ka mums ir jābūt godīgākiem un arī kritiskākiem attiecībā uz pagātni. Uh, Man kolēģi jau norādīja, kāpēc ir parādījušās šīs problēmas, kāpēc um, Eiropā rūpniecības saskaras ar šādām grūtībām. Tas ir saistīts ar to, ka politikā pēdējo gadu laikā mēs uh, neesam bijuši pietiekami pozitīvi, neesam arī ļāvuši rūpniecībai mierīgi attīstīties. Gluži pretēji, esam nākuši klajā ar ārkārtīgi daudziem norādījumiem, ierobežojumiem un tādējādi esam nobremzējuši rūpniecības attīstību. Uzskatu, ka e, nākotnē mēs tā nedrīkstētu rīkoties. Ja mēs turpināsim šādiem pašiem norādījumiem un tādos pašos apmēros, tad nebūs labi. Mums vajadzētu dot e, mazliet vaļas rūpniecībai. Protams, norādījumus vajag, bez tiem gluži nevar iztikt. Mēs gribētu, lai e, rūpniecība var tagad atvilkt elpu un iet uz priekšu. Tāpat arī es uzskatu, ka šeit daudzās vietās uh, parādās mēģinājumi eh, teikt, ka laba rūpniecības attīstība ir zaļa attīstība. Kāpēc mēs šeit sakām, kas ir labi? Kāpēc mēs gribam vienmēr noteikt, kas ir pareizi un kas ir nepareizi? Un kas ir pozitīvi? Un kādā veidā rūpniecībai ir tālāk jāattīstas? Es mm, to šeit varu izlasīt ziņojumā un šķiet, ka šeit uh, rodas jau pamats jauniem norādījumiem un jauniem ierobežojumiem. Es domāju, ka tieši tāpēc mums vajadzētu intensīvāk par to diskutēt. Uzskatu, ka mums vajadzētu rīkoties pretēji. Mums nevajadzētu no vienas puses dot kaut kādus skaidrus norādījumus un uh, visu censties piesaistīt kaut kādiem konkrētiem tematiem. Šeit nav runa tikai par nākotnes industriju, protams, tā arī ir būtiska, bet pirmkārtā mums vajadzētu ļaut pastāvēt esošajai industrijai un ļaut tai tālāk attīstīties. Tas arī ir saistās ar eh, to, eh, kur tad ir mūsu priekšrocības. Uzskatu, ka Eiropas eh, industrijā vajadzētu atcerēties arī par senajām industrijas nozarēm, kur ir nodarbināts ļoti daudz cilvēku. Uzskatu, ka ir nepareizi mēģināt stiprināt jau stipro un no stiprā kaut ko jaunu tālāk veidot. Domāju, ka mēs to nevarēsim izdarīt eh, tikai ar šādiem vienpusējiem norādījumiem. Mēs šādā veidā eh, rūpniecību atkal ierobežosim. Jā, protams, šī attīstība rūpniecībai ļoti būtiska, arī ir jānosaka mērķi. Mm, iekšējais tirgus un novatoriskums ir ļoti svarīgi mērķi, bet attiecībā uz pārējiem tematiem es labprāt ziņojumā tomēr ieviestu dažas korekcijas. Paldies Raila kungam! Nākamais runātājs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Lielas paldies, saka nākamais runātājs Gereka kungs. Tad, kad runājam par rūpniecību, runājam par konkrētu ražošanu. Un tā kā runājam par preču ražošanu, tad jāatminas, ka mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Un šai kontekstā jāņem vērā virkne faktoru, kas rada konkurētspēju. Enerģijas izmaksas, izēvielu izmaksas, uh, Un, protams, konkurētspēja atkarīga. Un, protams, ir izēvielu izmaksas atkarīgs no enerģijas izmaksas un kopumā vēl tad, protams, organizatoriskais uh, aspekts attiecībā uz darba spēku. Lūk, trīs konkurētspējas faktori. Un, ja skatāmies uz konkurētspēju globālā mērogā, tad redzam, ka Eiropa šeit atpaliek. Tā ir daudz mazāk konkurētspējīga kā citas tā pār, tās partners. Enerģija mums ir gandrīz divas, trīs reizes dārgāka nekā citur, tāpat arī izēvielas vai nu nemaz nav mums šeit Eiropā, jo tās ir jau noplicināts, jeb tās ir ārkārtīgi dārgas. Nu, ja nu vienīgi ar Vāciju, ar Vāciju kā izņēmumu arī darbs pērku organizācijas jomā daudz vēl uzlabojama. Un tāpēc jautājums ir lūk kāds. Ko tad varam darīt, lai uzlabotu konkurētspēju Eiropā? tā lai rūpniecība varētu uzzelt un attīstīties. Ja neko nedarīsim, tad ver, novērosim tikai to, ka uzņēmumi atkal un atkal no jauna pārvietosies uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Ļoti labi arī zinām, ka ir taču lielās, šīs lielās transnacionālās korporācijas, lielie uzņēmumi, kas šobrīd um, pārvācas uz nodokļu āzēm un šīs korporācijas nereti uzspiež savus noteikumus valstīm, kurās tās darbojas. Tā, lai tās lūk izstrādātu, attīstītu vienu vai otru sektoru, tāpēc, ka tas šiem korporācijām ir izdevīgi. No otras puses, tad ir, protams, arī MVU, kas darbojas reģionālā mērogā un varētu attīstīties daudz atbilstīgāk, ja mēs nodrošinātām labvēlīgāku attīstības klimatu. Viņi varētu dot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, eh, šie MVU varētu izmantot arī vietējās izēvielas, kas pieejamas reģionā, un varētu attīstīt tādas rūpniecības nozars, kas būtu atbilstīgas konkrētos reģionos. Bet tad kā mums iedvest šo jauno svaigo elpu rūpniecībai? Mēs jau varam turpināt atkārtot to, ko esam darījuši iepriekš. Varam rīkoties nacionālā līmenī un censties nodrošināt pašpietiekamību katras valsts robežu ietvaros. Referents šķiet ļoti skaidri un gaiši redz, ka mums drīzāk vajadzētu tomēr izvēlēties Eiropas mērogu politiku. Jautājums tomēr ir šāds, kā to darīt? kā veidot Eiropas rūpniecības politiku kopumā. Un te jāatbild uz dažiem pamatjautājumiem. Šobrīd dzīvojam ārkārtīgi sarežģītos laikos, sarežģītos laikos tieši Eiropas rūpniecībai, un tā mums jāaizsargā. Jo, ja to nedarīsim, tad tādā gadījumā rūpniecība turpinās izzust un beigu beigās pazudīs pavisam. Un tad mums vairs nebūs nekāda rūpnieciskā pamata ražošanas bāzes, nebūs cilvēku, kas var strādāt uh, Varbūt vajadzīga labāku tarifu politiku. Šobrīd, piemēram, spriežam par brīvās tirniecības nolīgumu ar ASV. Bet tāpat laikā ļoti labi zinām, ka esam taču tik ārkārtīgi pakļauti riskam. Piemēram, lūk, pret mums tiek vērsta spiegošana no ASV puses, vai tas nav paradoks? Turklāt vajadzētu arī domāt par to, vai šī reindustrializācija nebūtu jāveic reģionāli izmantojot reģionālās izaivielas un darba spēku. Paldies, tālāk Merkisas kundze. Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn eh, complimenten aan collega Butikover voor het permanent opbrengen van dit thema, wat zo ongelooflijk. Lielas paldies, priekšsādātāji, paldies Butifor, Butikofer kungam, kas šo tēmu ārkārtīgi visaptveroši apskatījis, ņemot vērā arī patreizējos krīzes apstākļus. Piekrīt Langas kungam kas arī lielā mērā par to runāja. Es domāju, ka novatorisms ir jā, jāīsteno ofensīvā. Jā, mums, ir mē, mums taču bija mērķi 2010. gadam, bet kas tur notika? Es domāju, ka jāliek uzsvars uz tehnoloģijām, uz jaunu preču izstrādu un tieši šādā veidā um, varēs, varam rīkoties. Mēs taču redzam, kas notiek industrializētajā pasaulē. Uh, novatorismu process šobrīd vēl nav gan attīstīts. Ir šīs jaunās preces, jā, bet tās nevar tikt laistas tirgu, tās negūst panākums, jo nav atbilstīgi biznesa modeļu. Tad kā, piemēram, mums darīt, rīkoties, lai nodrošinātu konkrētus pakalpojumus tirgu? Un tā, piemēram, uzņēmumi, kas, kas varbūt ir izgudrojuši lielskas preces, bet nespēj tās palaist tirgu, panākums negūst. Tātad šie komerciālie modeļi ir jāpielāgo tā, lai ņemtu vērā vajadzības, kas saistīts ar jaunu produktu laišanu tirgu. Arvien vairāk konstatējam, ka tirgu pastāv tendence 2020 stratēģijas ietvaros akcentu likt uz kaut kādām tehnoloģijām, bet, manuprāt, vajadzētu vairāk domāt par jaunu komerciālu modeļu izstrādi. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Mums, mūsu rokās taču ir daudz un dažādi instrumenti, ko izmantot Un ar to palīdzību varat, varam likt, zinām, uzsvaru arī tīri fiskālajā ziņā uz kaut kādiem projektiem, novērst barjeras, kas pastāv iekšējā tirgu, tādas joprojām ir, un varam likt uzsvaru uz tādiem aspektiem, kas ļauj palielināt dalību valstu konkurētspēju, it īpaši šeit runājam par darba tirgu. jādod priekšrok tādiem projektiem, kas palīdz radīt jaunas darba vietas un konkurētspēju. Un tieši šajā kontekstā mums jāvirzās uz priekšu. Šeit jāveido reģionāla politika, kas jāiestrādā, kurā jāiestrādā arī tās ambīcijas, ko izrāda rūpniecības nozara. Ir vajadzīgs arī investīcijas. Uh, investīcijas no MVU puses. Un mums jāpalīdz MVU gan inovatorismu ziņā, gan arī dzen jāpalīdz mm, tajā, ka viņi spēj spēlēt šo ekonomis, ekonomikas virzītāju lomu krīzes apstākļos. MVU taču, kā mēs zinām, veido rūpniecības nozarē tādu pašu pamata bāzi un tāpēc mums tie jāatbalsta. Tāpat jānodrošina arī garantēta piekļuva finansējumam MVU. Paldies! Nākamais runātājs Prodīkungs. Grācija prezidente, grācija kolēģe Butiko. Paldies priekšādātājiem, paldies Butikofer kungam. Nu, man arī ir zināmā mērā tāda interpretācija par pašreizējo situāciju. Beidzot, mums ir rūpniecības politika. Līdz šim izjūtām tikai to, ka ražošana bija kaut kas vecmodīgs. Un tā vietā svarīgāk bija finanšu pakalpojumi, finanšu sektors. Redzējām, pie kā tas noveda. piedzīvojām arī to, ka tajās jomās, kur šī nomaiņa nenotika, piemēram, gaisa aviācijas industrija, rūpniecība ir starptautiski konkurētspējīga. Tāpēc atzinīgi vērtēju faktu, ka beidzot, beidzot atgriezīsimies pie rūpniecības politikas kā tādas. Un šāda politika spēs mums piedāvāt ceļu karte, uh, kas ļaus saglabāt rūpniecisko kultūru un konkurētspēju. Jo pat Ķīna sastapsies ar tādu situāciju, kur pieaugs darba izmaksas, darbspēka izmaksas, un tādējādi mums jāspēj tikt pāri šim 10-15 gadu uh, posmam un šajā laikā nezaudēt mūsu rūpniecības kultūru. Tas ir obligāti. Nu, piemēram, saules bateriju ražošanas jomā šeit mums pilnīgi noteikti ir tāda strīķēšanās ar Ķīnu, jo viņi ražo saules baterijas, kas faktiski ir cenā, kuru cena ir mazāk par pašizmaksu. Un tas mums jāpatur acīs. Nedrīkst, nedrīkstam pieļaut, ka Ķīna kļūst par tādu pasaules ražošanas centru, nē, tas jāizskavē. Uh, Nedrīkstam taču beigu beigās būt atkarīgi no šādām citām teritorijām pasaulē konkrētos sektoros, kas mums ir tik strateģiski svarīgi. Tāpat vajadzīgs arī nodrošināt rūpniecības repatriāciju. Repatriēšanu. To redzējām ASV gadījumā, kā tas norika. Uh, piemēram, pārliekot nodokļus no darba spēku uz resursu konsolidēšanu, tā lai rūpniecībai nebūtu, nu, tik daudz šī vides aizsardzības aspekta, bet efektivitātes aspektam jābūt uzsvērtam arī attiecībā uz darba spēku izmantošanu. Nu, par to mums arī jādomā. Nākamais punkts. Būs tas brīdis, kad runāsim par aizsardzību un tehnoloģija, kas saistīta ar aizsardzības nozaru kopumā. Arī šajā jomā mums ir vajadzīga rūpniecības politika, mums ir vajadzīga Eiropas dimensija. To minēju jau tajā brīdī, kad pieminēju gaisa aviācijas nozari. Un visbeidzot, beidzot, mēs runājam par šo no rūpniecības politiku, un tas ir lieliski. Paldies, saka priekšādētāji, nākamā runātāja. Eh, hvala tudi poročevalcu Kukovičs kundze, es vēlētos pateikties referentam. Galvenais jautājums, kāds man ir attiecībā uz šo ziņojumu, ir kā nodrošināt, lai šie ražojumi, kas mums ir šeit tirgo ar 500 miljoniem iedzīvotāju, uh, kā šo ražojumus nodot tirkumu ar septiņiem miljardiem uh, iedzīvotāju. Diemžēl rūpniecība saskaras ar pārāk daudz šēršļiem un stimulu ir pārāk maz. Ir jāskatās uz tiem sektoriem, kas uh, ir uh, pievilcīgi. Mēs uh, nedrīkstam rūpniecībai stāstīt, kas tā ir jādara. Uh, piemēram, enerģija, informācija tehnoloģijas, farmakoloģija un tā tālāk. Šīs nozares nākotnē būs ļoti vajadzīgas. Pašlaik mēs saskaramies ar problēmām atsevišķās nozarēs Eiropā. Ja mēs vēlamies piekļūt tirgum ar septiņiem miljardiem iedzīvotāju, tad mums vajadzētu nodrošināt arī konkurenciju savā starpā, tad mēs būsim gatavi konkurencei pārējā pasaulē. Esmu priecīga, ka mums tagad ir patenti. Būsim efektīvāki, varēsim sadarboties, varēsim izmantot mūsu izcilības centrus, lai iekļūtu globālajā tirgū. Eiropas Savienošanas instruments mums pavēra jaunas finansēšanas perspektīvas, kas jo īpaši noderīgas būs maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ar šīm problēmām ir jātiek galā jau iekšēji. Tāpat arī vajadzētu pievērsties izglītībai rūpniecības jomā. Mums nav pietiekami daudz inženieru, nav pietiekami daudz speciālistu. Tam mums vajadzētu pievērst uzmanību. Mums ir jāveido savs zīmols, ražots Eiropā. Odīkungs. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribēju teikt paldies kolēģim Butikoferam par paveikto darbu. Un tāpat arī gribu teikt Prusta kungam paldies, kas um, strādā arī starptautiskās irnicības komitejā. Uh, kur viņi arī skatīja šo pašu tematu. Jo, protams, Eiropas Savienības teritorija 8, dzīvo 8% no pasaules iedzīvotājiem, 23% no ražošanas un labklājības un 50% valsts izdevu. Un tad šajā kontekstā mums jāskatās, kā pārliecināti, pārliecināti izveidot tādu ķēdi, kas saistīta ar valsts finansējumu. Un te runājam, piemēram, Lūk par saules bateriju jomu. Viņš saka, kolēģis lūk teica, ka tā ir problemātiski, jo mēs savukārt uzskatām, ka tas varētu būt risinājums. Protams, jāskatās arī uz sociālajiem aspektiem. Katru reizi, ka, kad uh, atkal izsakās kāds uh, sociālists mm, mūsu valstī, Viņi izveido kaut kādas pārnacionā, viņi tad, kad viņi iekļūst starptautiskās organizācijās, viņi pēkšņi kļūst ekstra liberāli. liberāli. Un nu, to taču nedrīkst pieļaut. Mēs šeit runājam par tādu ekonomiku, kas saistīta ar rūpniecību. Un es gribētu komisijai eh, teikt, lūko, nu nav jau tā, ka tikai Francijā tas ir aktuāli, bet jūs lielā mērā balstāties uz, patērā, uz patēriņu, nedomājot par to, eh, kas notiek ražošanas jomā. Piemēram, manā vēlēšana apgabalā mūs pār šokēja vēsts par to, ka komisija neļāva lieliem uzņēmumiem apvainoties. Viņi te atgādināšu jums jūsu lēmumu, e, tiesas prāva tika zaudīta un tā tālāk, bet šāda veida lēmumi ne, neļauj e, tālāk attīstīties nozarei. Un, ja uzklausam rūpniecības pārstāvis, uh, tad viņi vēlas galvenokārt politisku stabilitāti. Viss ir kārtībā ar regulējumu, bet viņi vēlas kaut kādu stabilitāti arī attiecībā uz vidas aizsardzības normām, eh, fitosanitārajām prasībām. Ir vienkārši vajadzīga stabilitāte. Un visbeidzot, pēdējais punkts, uz ko gribēju vēst referentu uzmanību, ir Lūkas. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ļoti liela nozīme ir valūtai. Un tāpēc tas ir saistīts ar rūpniecības uh, E, politiku. Nedrīkstam pieļaut to, ka eiro ir pārāk stiprs, jo tādā gadījumā eksports samazināsies. Klausīsimies uz to, ko saka rūpniecības pārstāvi. Pievērsīsim uzmanību tam arī monetārās politikas izstrādāšanas brīdi. Atcerīsimies 7, 8, 9 gadu krīzes gadus, kad tika veikti dažādi neatkarīgi pētījumi. Mums ir bija ļoti neliela izaugsma un savukārt e, mājas kurs bija divreiz augstāks nekā ASV. ASV un tāpēc 14., 15., 16. gadā iznojot monetāru politiku mums vajadzētu to ņemt vērā un tālāk. Startautiskās tirniecības jomā mums jāpārstāj būt naiviem. Mums ir jāskatās uz to, ka šeit jā, jā, gaidāmie dokumenti ļoti uzmanīgi jāskata no mūsu skatu punktu raugoties. Heller kungs tālāk. Um, liebe Kollegen, es ist schon viel gesagt worden und ich will das jetzt doch nicht nochmal durch einen Generalkommentar. Jā, šķiet, ka daudz, kas jau ir ticis äh, pateikts bet tomēr man ir daži sīki papildinājumi. Vēlos būt eh, piesardzīgs attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistās ar rūpniecības politiku. Pagātnē gan Eiropā, gan Āzijā, gan Ziemeļ eh, Amerikā rūpniecībai ir bijusi visnotaļ veiksmīga pagātne. Protams, ir daudz, kas nav paveikts, bet nevajadzētu visu šeit vēlta tikai un vienīgi uz nodokļu jautājumiem. Es domāju, ka šeit ir viennozīmīgi ir tas, ka mums ir vismazākās investīcijas visā pasaulē. Arī izglītības līmenis krītas un eh, arī pētniecība un novatoriskums nav pārāk labi attīstīti. Kapitāla izmaksas ir visaugstākās un regulējums ir visstriktākais pasaulē. Ja mēs pieskaramies visiem šiem pieciem tematiem tā detalizēti, tad, nu, ir jautājums, mēs, vai mēs vispār mm, vēlamies virzīt uz priekšu rūpniecības politiku, ja mēs šos tematus uh, neapskatīsim atsevišķi. Mums vajadzētu kaut ko mainīt katrā no šiem pieciem tematiem. Protams, finansējums Eiropas Savienībā ir ierobežots, bet tieši tāpēc mums vajadzētu ziņāmā likt lielāku uzsvaru uz to, ko mēs vēlamies darīt. Un ja te runa, pie, piemēram, par apvārsni 2020, kas ir pirmā programma, kur mēs inovācijas necelsim procentuālā ziņā, mums noteikti vajadzētu par to runāt. Atcerēsimies, ka parlaments visu laiku ir ļoti daudz regulējis. Komisija vismaz mutiski jau tagad ir atzinusi, ka uh, Eh, nākotnē regulējums būtu jāsamazina. Parlaments eh, nav nācis klajā ar šādiem principiāliem apgalvojumiem. Vajadzētu paskatīties arī uz citiem tematiem, kādā veidā tad mēs izmantosim šos līdzekļus. Ar eh, diskusijām šeit diemžēl nepietiks. Piemēram, parlamentā mēs nevaram uh, vienoties par to, uh, kādas ir definīcijas lieliem rūpniekiem un maziem uzņēmumiem. Uh, Tātad pašlaik mēs runājam tikai par MVU. Realistiski vajadzētu paskatīties, kādi tad ir skaitļi, kur var runāt par rūpniecisku ražošanu. Un rūpnieciskā ražošana noteikti nenotiek pie MVU. Mm, Te ir jāaizmirst arī par lielajiem rūpniecības konglomerātiem, kas uh, tagad ir izklīduši pa visu pasauli. Vajadzētu uh, paskatīties uz to, kas notiek pašā Eiropā. Šeit parlamentā mēs neesam gatavi uh, runāt par šiem uh, vidējiem uzņēmumiem. Mēs visu laiku runājam tikai par MVU un par lielo rūpniecību. Mums vajadzētu paskatīties, ko tad mēs varam paveikt. Mums vajadzētu iet uz priekšu, nevis nāk klajā tikai ar tādiem neko neizsekošiem paziņojumiem. Paldies, eh, tagad vārds eh, Hibneris kundzei. Paldies, priekšādātāji! Daudz no jums pieminēja konkurētspēju un kā to palielināt. Jūs runājāt par to, kā attīstīt rūpniecību, taču es domāju, ka mums vajadzētu analizēt eh, pašreizējo situāciju. Vajadzētu skaidri paskatīties, kuras nozares ir sekundārās un kuras ir jāuzskata par prioritārajām. Iespējams, dažās nozarēs mēs varam atteikties no attīstīšanas, mēs varam vienkārši ievest projektu, produktus, un varbūt ir tādas nozares, kurām ir vajadzīga lielāka konkurence. Uh, Nav nekādas jēgas, ja mēs vienkārši pliķēsim pa plecu un teiksim, cik jauki mēs visu esam izdarījuši. Bet eh, visas mūsu eh, regulas īstenībā eh, rūpniecību grauj. Tā ir vislielākā problēma. Mums vajadzētu paskatīties, kas notiek mūsu vidū. Mēs neesam draudzīgi rūpniecībai. Brīžiem tieši pretēji, regulas, ko mēs radām, noved pie delokalizācijas. Protams, mēs eh, runājam eh, par rūpniecību, mēs eh, vēlamies to aizsargāt, vienmēr to apgalvojam, bet rūpnieki tikmēr bēg uz citām valstīm. Tāpat gribēju vēl teikt sekojošo. Mēs zaudējam arī zemi, kur rūpniecība varētu attīstīties. Tātad ne tikai fabrikas tiek slēgtas, bet uh, arī e, zeme zem šīm fabrikām nokļūst citās rokās. Piekrītu, mums vajadzētu likt uzsvaru uz jaunajām tehnoloģijā, tehnoloģijām un novatoriskumu. Esam or organizējuši inženieru konferenci Polijā, tāda nesen notika, pie mums ieradās cilvēki no SV, viņi runāja par uh, enerģiju, ko var radīt no magmas, no vulkānu dzīlēm, nu tā mums izklausās kā vispār kaut kāda kosmoloģija, par ko īsti mēs šeit runājam. Mēs uh, esam ļoti uh, palikuši iepakaļ. Mēs, diemžēl, nevaram mm, tikt galā ar uh, milzīgo progresu tehnoloģijās. Mēs vienkārši izmirsim kā dinozauru. Lielas paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvim. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija vēlas sveikt referentu Butikoferu kungu. Uzskatām, ka viņš ir sagatavojis līdzsverotu un interesantu ziņojumu. Mums šķiet, ka viņš ļoti labi savā ziņojumā ir ņēmis vērā mm, visas svarīgākās tēmas, viņš ir arī ņēmis vērā komisijas uh, doto ziņu un arī to, kas eh, pilsoņiem ir būtiski. Tātad eh, rūpniecība ir svarīga un līdz šim rūpniecība ir tikus atstāta novārtā. Uzskatām, ka mums ir visi vajadzīgie elementi, lai virzītos uz priekšu un nodrošinātu reindustrializāciju, kas mums ir vajadzīga, lai mēs varētu uh, izdzīvot um, tādā formā, eh, kādā mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību nākotnē. Ir vairāk elementi, ko vēlējos pieminēt. Pirmais saistās ar um, konsekvenci politikas veidošanā. Uzskatu, ka konsekvence politikā ir ļoti būtiska un to vajadzētu stiprināt tuvākajā nākotnē, tā lai mūsu pūliņi būtu efektīvāki. Ar to es domāju horizontālo konsekvenci, tātad labāka konsekvence starp eh, komisijas politiku un. Eh, manuprāt, līdz šim pagātnē mēs neesam pievērsuši tam pietiekamu nozīmi. Mm, tagad eh, cenšamies ieviest jaunus instrumentus, uh, gatavojot jaunus mandātus brīvās tirzniecības nolīgumu slēgšanai ar ASV. Tāpat arī ir jauns instruments eh, gatavības pārbaudes un eh, kumulatīvo izmaksu izvērtējumi. Nākamais, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību, ir enerģijas izmaksas. Mums ir jāsaglabā konkurētspēja, un, lai mēs to saglabātu, ir jāskata arī citi komponenti. Šeit nav runa tikai par vienu komponentu, piemēram, enerģijas komponents Um, tagad uh, neveicina reindustrializāciju Eiropā, jo enerģijas izmaksas visur pasaulē pieaug. Tāpēc mums vajadzētu nodrošināt resursu efektivitāti ražošanā. Tāpat arī ir jādomā par energoefektivitāti gan ražošanā, gan arī mājokļos un citur. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt kādu elementu, ko jūs varat atrast arī ziņojuma pašās beigās, un kas man liekas eh, visnozīmīgākais. Exactly crisis, uh, internal... Noteikti ir jāskatās, kas notiks ar krīzi Eiropā un iekšējā tirgu. Mēs esam jau atraduši vairākas plaisas. Uh, Ir skaidrs, ka situācija pasaules finanšu eh, tirgos um, ir um, ļoti atšķirīga dažādās teritorijās, bet mums noteikti ir jāskatās uz to, kas notiks iekšējā tirgu, tā lai šis līdzsvars, ko mēs esam identificējuši un kas eh, zināmā mērā mums arī izskaidroja vai ļāva saprast to, kāpēc ir tik eh, grūti nodrošināt atveseļošanos ekonomikā. Uh, ASV ir radīts vairāk nekā 300 tūkstoši darba vietas ražošanā pēdējā gada laikā, taču Eiropā ražošanas sfērā darba vietas eh, sarūk. Mums ir jāizpēta iemesli, ir jāsaprot, kāpēc eh, Ehm, tā ir noticis, un noteikti, ka tuvākajā nākotnē pie tā vēl būs jāstrādā. Bet noslēgumā es vēlreiz vēlētos apsveikt Butikoferu kungu par viņa izcilo ziņojumu. La parola par la conclusione del dibat. Paldies, tagad došu vārdu noslēgumu vārdiem Butikoferu kungam. Paldies, priekšādētāji! Vēlētos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem un arī komisijas pārstāvim par uh, viņu komentāriem un uh, ierosinājumiem. Esmu pārliecināts, ka mums ir ne tikai ļoti svarīga diskusija, bet uh, arī tāda interesanta diskusija. Pirmkārtām es vēlētos uzsvērt, ka, manuprāt, šajās diskusijās pats svarīgākais ir tas, un vēlos arī visiem pateikties, kas to pieminēja, uh, proti tas, ka mums ir jāiet pa kopēju Eiropas ceļu. Ne jau tāpēc, ka mums ir vajadzīgā kompetence regulēšanā, par to šeit nemaz nevēlos runāt. Mums ir vajadzīga kopīga izpratne, šī izpratne ir jāveicina, jo pretējā gadījumā viss tas, ko mēs darīsim, uh, šādos atsevišķos pasākumos neļaus mums virzīties uz priekšu. Tika pieminēta arī konsekvence, un tas ir ārkārtīgi būtisks jēdziens. Tātad šeit ir jānodrošina konsekvence gan horizontāli, gan arī starp visām sfērām, un, protams, tas saistās ar šādu kopēju izpratni par to, ka mums ir jāiet pa kopēju Eiropas ceļu. Uzskatu, ka mums tas ir vajadzīgs arī tāpēc, ka pasauli mums apkārt negaidīs, līdz eh, Eiropa eh, atrisinās savas eh, iekšējās problēmas un tematus. Nec Ķīna, nec ASV, nec arī Koreja vai Japāna negaidīs, ko darīs Eiropa. Mēs redzam, ka šajās valstīs ir vērojami ļoti dramatiski centieni modernizēt rūpniecību. Šīs programmas ir tādas visaptverošas. Piemēram, Japānā e, tas iespējams radās vajadzības dēļ, bet e, tagad ar lielu enerģiju viņi pieskarās e, resursu efektivitātes jautājumu risināšanai. Ēlērkungs Manuprāt, jūs šeit cenšaties šīs problēmas vienkāršot ar saviem izteikumiem. Esmu to papētījis mazliet detalizētāk, un, manuprāt, tas ir visnotaļ iespaidīgi, kā Japānas rūpnieki sadarbībā ar Japānas valdību ir reaģējuši uz jauniem izaicinājumiem. Mums vajadzētu uh, mūsu um, industriālo konkurentu pieredzi um, nevērtēt par zemu. Vēlētos vēlreiz skaidri teikt, ka šeit nav runa tikai par mērķiem. Komisija savam paziņojumam ir uzlikusi virsrakstu, kas tika ļoti pozitīvi uztverts, proti uh, ražošanas īpatsvars IKP ir jāpalielina par 20%. Nu, vai mēs šo mērķi sasnāg, sasniegsim ar tikko diskutētajiem pasākumiem, to es nezinu. Es domāju, ka mums ir jābūt mazliet ambiciozākiem. Vairāk kolēģi minēja, ka vajadzētu konkurenci Eiropas iekšienē samazināt. To es īsti nesaprotu, ko tas īsti nozīmē. Vai tas nozīmē, ka mēs nevēlamies padziļināt iekšējo tirgu? Uh, Ja tāds būtu signāls, tad nu, es domāju, ka tas eh, būtu maldīgi. Otrā piezīme. Protams, mums visiem ir jābūt eh, paškritiskiem. Mēs esam pieļāvuši kļūdas, Roila kungs. Es eh, tam piekrītu. Es varu atzīties, ka neesmu veicis tādu um, visaptveroša krīzes analīze savā ziņojumā. Šim ziņojumam vienkārši nav tik liels apjoms. Taču ņemot vērā arī visas šīs kļūdas, mums nevajadzētu uh, tagad uh, tikai uh, atsaukties uz savām ciešanām. Um, atcerēsimies, ka Bloomberg inovāciju indeks kas attiecas uz visām pasaules valstīm, eh, šajās eh, pirmajās desmit valstīs ir sešas valstis no Eiropas, tātad eh, sešas ir tieši Eiropas Savienības dalība valstis pirmajā desmitniekā. Uzskatu, ka visā Eiropā mums noteikti ir priekšrocības un spēks, kuru mums vajadzētu attīstīt tālāk. Es domāju, ka būtu pilnīgi nepareizi šo attīstību, ko esam nodrošinājuši pēdējo gadu laikā, uh, um, tagad uh, uh, sagraut. Protams, mums ir jāpaskatās, kur ir šīs spēcīgākās vietas, kuri piemēri ir bijuši vislabākie. Tā būtu Zviedrija, Dānija, Austrija, Vācija. Tieši šīs valstis uh, rādītājos ir vislabākās. Uh, Protams, ka tas ir saistāms arī ar Eiropas eh, industrijas politiku. Nevajadzētu šeit eh, slēpties un aizbarikādēties aiz kaut kādiem piemēriem, vajadzētu paskatīties uz šiem labākajiem piemēriem un eh, nodrošināt, lai visi to ņem vērā. Priekšādātāji. Varu arī likt punktu jo jūs man jau norādījāt, ka man ir jābeidz uzstāties. Ir ļoti daudz dažādu punktu, uz kuriem es vēlējos reaģēt. Bet, nu, tā kā man vairs nav laika, tad eh, novēlšu vainu uz jums, jo jūs man neļāvāt runāt, kaut gan bija daudz, kas vēl sakāms. Va bene, allora. Eh... Labi, nu jā, tas ir tikai godīgi. Man ir eh, jāatvainojas tādā gadījumā jums, kolēģi, Putikoferkunga vārdā, bet nu noteikti jūs varēsiet paust savu nostāju grozījumos, ko jūs varat iesniegt līdz eh, piekdienai, 19. jūlijam, 2012. dienā. Var uzreiz dot vārdu atkal Putikoferkungam, jo viņam ir jārunā par 2014. gada budžeta projektu. Un to mēs izskatīsim pavisam drīz. Lūdzu, Butikoferkungs, izsakieties ļoti ātri. Paldies, kolēģi! Šis ir par nākošo gadu budžetu. Komisija lika priekšā budžetu projektu 26. jūnijā. Izdevuma līmenis atspoguļo griestus no DFS, ko iesniedz martā šogad. Vispārīgi izsakoties. Šis jaunais budžets nākamam gadam samazinās ikgadējo izdevumu visos jautājumos, salīdzinot ar 2013. gadu, izņemot 1A nodaļu, jo palielinājums, kas ir 1A, tiek uzsūkts lielo infrastruktūru projektos un apsavienojot Eiropas un viss šis pārējais apakšpunkts, izņemot trīs lielos infrastruktūras projektiem, arī samazinās par vairāk nekā 1 miljārdu gadu pret gadu. Vai es varu atspogļot, ko kolēģi teikuši iepriekšējās sarunās par attīstību un inovāciju? Šis budžets nākamam gadam neizsaka to, ko mēs vēlamies ar finanšu līdzekļiem. Komisija ir likus politisku uzsver, uzsvaru uz jaunie, jaunatnes nodarbinātību un pieeja finansējumam MVU. Budžets ir sarežģīts, jo ne visi apakšpunkti nav tie paši, kas ir bijuši iepriekšējos gados, ir jauni apakš nodaļas un ne visas detaļas ir noskaidrotas. Tā tad vajag papildus paskaidrojumu, un es ieteiktu komisijai nākt klajā ar detalizētāku priekšlikumu, kas norādu šīs vadlīnijas, šīs līnijas precīzāk. Nav iespējams noteikt patreiz no cipariem, kas mums ir iedoti, cik daudz naudas tiks ierēķināts GDI programmā 2014. gadā. Maksājumi maksājumi pagājušos divus gadus ir ļoti grūti sasniegt pieņemamu līmeni, kas apdraud finanšu uzraudzību Eiropā, un papildus maksājumi par 2013. gadā tiks pilnībā pieņemts šogad, un maksājuma līmenis 2014. gadā būs atpakaļ 2012. gada līmenī, kas varētu nesasniegt vajadzīgo. Mans priekšlikums vai priekšlikumi skārt tikai dažus jautājumus. Vispirms, ja padome veiks vairāku samazinājumus jo Korupēr to izlems 18. jūlijā, un balsojums būs Ekofinā 25. jūlijā, bet ja padomu samazinu vairāk, tad es gribētu atjaunot komisijas priekšlikumu par piešķirumus 1A nodaļā, kas attiecās uz mūsu pienākumiem kā komiteja. Otrs, es ieteiktu palielināt Horizon 2020. gadu sākuma sam, izmaksas ir drusciņ sākuma piešķirumi, bet tas nesamazina plaisas starp iepriekšējo, iepriekšējiem cipariem un nākotnes vajadzībām un līdzīgs kosme programmai. Tā ir samazināta par 20% priekšsamaksas, kas tagad ir ieteikts, samazinā, samazināsies uz pusi apmēram mīnus 10%, bet tas nav pietiekoši no mūsu viedokļu, un es gribētu ieteikt to samazināt ar tālāk priekšapmaksām. Tātad runa par 2,7 miljārdu, kas ir piešķirt uz septiņiem gadiem, tiem vajadzētu būt skaidru budžetu līniju, kas atrunās šo jautājumu un, un inteliģentā Eiro, en, Eiropas enerģētika tā ir bijusi ļoti pozitīva programma, un viņai arī tai vajadzētu skaidri norādīt budžeta līniju. Tas ir, ko es liktu priekšā. Runājot par pilotprojektiem, vairāki kolēģi ir nākuši ar septiņiem priekšlikumiem. Diemžēl komisija nav spējusi izvērtēt šos priekšlikumus. Tie ir paredzēti, kad ieradīsies rītā, un tāpēc, kad mēs sekojam izvērtējums no komisijas puses, tad es nevaru tagad ieteikt, kurus priekšlikums no kolēģiem vajadzētu uzturēt no visas komitejas puses. Paldies! Paldies! Rūbīga kungs. Liels paldies priekšsēdētā, liels paldies arī mūsu kolēģim Butikoferam. Paldies, ka viņš eh, strādāja pie šī tik sarežģītā temata. Patiešām, tad, kad mēs paskatāmies uz ieva, ietveru budžetam no 2007. līdz 2013. gadam un tagad no 2014. līdz 2020. gadam, Padome Eiropas eh, budžetu ir samazinājusi par 3,4%. Līdz 2020. gadam tas ir tāds ļoti ievērojams samazinājums. Mm, nacionālās valstis, eh, dalība valstis eh, īsti neseko šīm tendencēm. Protams, jāuzdot jautājums, kāpēc. Uzskatu, ka mm, tieši tāpēc šis projekts ir jā, jāvērtē visnotaļ kritiski. Īpaši, ja runa par apvārsni 2020, ir jāskatās, kas jau ir samaksāts un cik vēl būs jāmaksā. Tāpat arī eh, šī MBU programma, kur ir vajadzīgi vēl vairāk nekā 3 miljārdi eiro. Šeit ir samazinājums par 2 miljārdiem eiro. Uzskatu, ka var arī šeit atrast tādas pozitīvas lietas, piemēram, eh, priekšamaksas eh, iniciatīva attiecībā uz Erasmus. Bet nu, šīs summas ir visnotaļ nelielas, un visā budžetā tās ir grūti pamanīt. Mums vajadzētu arī paskatīties uz uh, investīciju fondu, uz enerģijas projektiem, tāpat arī Eiropas investīciju bankas iesaistīšanu un investīciju fondu iesaistīšanu. EIB vismaz šos 10 miljardus eiro, kas tiek eh, piešķirti, varēs nodrošināt un eh, varēs saņemt arī vēl vienu papildus miljardu eiro. Mēs zinām, ka šie mazie un vidēju uzņēmumu kredīti un garantijas var nodrošināt augstu attīstības potenciālu un uh, vismaz 11 miljardi eiro šeit būtu vajadzīgi ar saviem multiplikācijas faktoriem. No tā varētu gūt labumu tūkstošiem MVU, piemēram, es varētu šeit paskatīties uz darbiniekiem uzņēmumā, kam tiek piešķirtas garantijas 10 tūkstoši eiro apmērā. Tādā veidā varētu sniegt uh, Mm, lielāku drošību šiem cilvēkiem. Protams, ir jādomā arī par eksporta finansēšanu, par dažādu fondu nodrošināšanu un citu praksi, kas bieži vien uh, maziem vidējiem uzņēmumiem mm, nav, jo tiem nav savas eh, kapitāla vāzes. Uzskatu, ka mums vajadzētu šo MBO atbalsta programmu vēlreiz pārskatīt. Uzskatu, ka es varu to atstāt referenta ziņā. Šķiet, ka līdz šim paredzētās summas nav pietiekamas, un mums vajadzētu šeit noteikti galveno prioritāti, vajadzētu paredzēt, lai šīs garantijas, kas ir vajadzīgas aktīvam darbam, tiktu uzskatītas par centrālo. Citādi varu tikai un vienīgi novēlēt veiksmes un izturību mūsu referentam turpmākajās sarunās. Ēlerkungs, priekšādātāji liels paldies, ka devāt mums laiku pavisam īsi izteikties par šo jautājumu. Es gribētu šeit atsaukties arī uz apvārsnes 2020 ziņojumu, kas iespējams saistās arī ar šo tēmatu. Attiecībā uz skaitļiem. Uh, Komisija ir šeit paredzējusi 20% samazinājumu apvārsnes 2020 programmai. Šķiet, ka šeit ir vai nu kļūda, vai arī e, politiski e, kaut kāda muļķība pieļauta. Nu, Skaitļus taču nevar apšaubīt. Ja mēs paskatāmies uz 7. pētniecības pamatprogrammu, Eiratom, e, un uz iepriekšējo budžeta periodu, tad, tad ir 59,2 miljārdi eiro. Ja mēs paskatāmies uz 13. gada skaitļiem, tad mēs šeit balstāmies uz 11. gadu, un šķiet, ka šeit nav pārāk lielas atšķirības. Tas ir 77,7 miljārdi eiro, tātad 7. pamatprogramma 13. gads apvienojumā. Tie ir 77,8 miljārdi, un tagad uh, mums ir budžets 70,2 eh, miljardi eiro, un šeit ir ievērojams procentuāls samazinājums. Tur nav nekādas matemātikas, tie ir reālie skaitļi. Eh, paldies priekšādātājiem, paldies arī referentam par to, ka tika runāts par uh, Eh, frontloading. Faktiski tas nozīmē, ka 2014. gadā mēs būsim zem 2013. gada skaitļiem. Kopš pētniecības programma pastāv Eiropas Savienībā, nekas tam līdzīgs vēl nav noticis. Mēs visi svētdienās runājam par novatoriskumu, par šiem aspektiem, par kuru mēs tikko runājām, eh, runājot par reindustrializāciju. Vajadzētu panākt vismaz, lai apvārsnis eh, netiek izņemts no elastīguma. Pašlaik izskatās, ka tā ir. Šķiet, ka pašlaik šis apārsnis nav iekļauts elastīgumā. Mēs varam tikai un vienīgi šeit eh, teikt skaistus vārdus, bet reāls papīra tas nestāv. Jā, arī ekonomiski krīzes laikā ir absolūti eh, muļķīgi samazināt eh, inovāciju investīcijas. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt naudu tagad, tuvākajos divos gados, lai uh, pēc tam nerastos tāds vesels vilnis ar izdevumiem, ko vajadzēs sekt piecus gadus ilgi. Uzskatu, ka tas ir arī signāls finanšu tirgiem Āzijā un arī signāls Eiropas industrijai. Otrs temats, par ko es vēlējos runāt, ir atmaksas budžetā. Esam veidoši tādas ļoti grūtas sarunas, un arī mm, DFS vajadzēs to vēlreiz izlabot. Šie 4 miljārdi eiro, kas eh, atnāk atpakaļ budžetā, tiem arī vajadzētu mm, tur nonākt. Tātad visa šī retorika par uh, cirkulārajām programmām ir tikai un vienīgi tukšas runas. Padome vēlējās uh, eh, visus šos ienākumus paņemt no šiem instrumentiem un pārlikt atpakaļ budžetā. Īstenībā eh, tas, ko piedāvāja valstu un valdību vadītāja attiecībā uz elastīgumu, tagad tiek pārvērsts karikatūrā. Mums vajadzētu paskatīties vismaz uz mūsu tehniskajām pakotnēm, vajadzētu nodrošināt, lai šī nauda atgrieztos atpakaļ apvārsnī vai vismaz finanšu instrumentos. DFS eh, tam ir atrodami pamati. Uh, Tātad eh, tā nauda, ko mēs izņemam no budžeta finanšu instrumentiem, tagad eh, tiek eh, atlikta atpakaļ dalību valstu budžetos. Īsnībā šeit nav runas par um, nekādu konsekvenci runātajā. Paldies, tagad dodu vārdu referentam atbildēji. Paldies gan Rūbiku kungam, gan arī Ēlera kungam. Protams, mēs varētu šo budžetu, ko parlaments ir ar lielu vairākumu pieņēmis, nevaram mēs to tagad pēc fakta vēlreiz labot. Nu, ir jāsaka, ir vērojami šādas negatīvas tendences. Uh, Ja mēs salīdzinām šos skaitļus, 7. pamatprogramma 13. gadā 10 miljārdi, apvārsnes 2020 14. gadā 8,8. Pat ja mēs pieliekam pie frontloading 2 eh, miljardus eiro klāt, tas arī neko daudz nedod. Uh, Paskatīsimies uz pirmo kategoriju, tie ir uh, 550 miljardi eiro, un ja runa par elastīgumu instrumentiem, tad ir 470 miljardi eiro. Mēs vēl ar vien nesam nokļuvuši pie status quo ante, un vai mēs to panāksim, tas ir pilnīgi cits jautājums. Nu, cik citādi varu vienīgi atbalstīt to, ko teica kolēģi. Jautājums, protams, ir par to, bet par to mēs esam arī biežāk uh, diskutējuši šajā komitejā, kā mēs varētu atrast līdzekļus, lai mēs um, nesūdzētos, un šeit runa tikai par sūdzēšanos. Mums ir vajadzīga politiskā konsekvence. Līdz šim mums um, nav bijis pietiekami drosmes. Protams, ņemšu vērā jūsu ieteikumus. Bene, grazie. Ricordo a tutti i colleghi che la data per la presentazione degli emendamenti. Paldies, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. augustā, 12. dienā. Paldies. Nākošais darbkārtības punkts ir Audī ziņojums. Runa par COP19, es domāju, mēs to atliksim uz pēcpusdienu, ja referents piekrīt, un runājam to pēc ministra runas, pirms mums ir saruna ar komisāru. Tagad vārds Audīkungam. Paldies, prie... Paldies priekšādātās kundze. Nu, lūk, mums ir viedokļa apmaiņa paredzēta par atzinumu ko grasamies sagatavot eh, galvenai komitejai, AFET komitejai par Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpnicisko bāzi. Šis ziņojums, protams, ir tāds īpašs pēc sava rakstura. Tas ir ziņojums, kas saskaņā ar 50. pantu pieder mm, aizsardzības apakškomitejai, un tā kā šeit tiek prasīts Eiropas parlamentā zinums viedoklis, pirms Eiropa padomu tiekas, un Van Rompēkungs nolēma sasaukt decembrī lūk šādu sanāksmi par aizsar, Eiropas aizsardzības tēmu. Un situācija ir īpaši tāda, ka tas nav pašiniciatīvas ziņojums, ko mēs adresējam komisijai un vēlamies tādā veidā iedvesmot kaut kādu jaunu likumdošanas projektu. Nē, tas ir ziņojums, ko mēs gatavojam, lai, nu tā teikt, testētu politiskās idejas šeit Eiropas parlamentā un tad par tām informētu valstu un valdību vadītājus, kas atbildīgi par šo jomu. Tāpēc mums ir no IMCO puses arī, arī būs uh, Eh, atzinums. Darba grafiks ir ļoti saspringts, jo pēc šīs viedokļu apmaiņas mums vēl jāsazinās ar politisko grupu referentiem, un eh, es grasos iesniegt tulkošanai lūk šo ziņojumu, ko tad pašā septembra sākumā mēs apspriedīsim. Tad septembra beigās, oktobra sākumā balsosim komitejā, un tad oktobri beigās jau plenārsēdē. sēdē Te nu gribu jūs informēt arī par pētījumu, ko, ko esam saņēmuši, pamatoties uz tehnoloģi, par, par tehnoloģisko rūpniecisko bāzi aizsardzības jomā, eh, saskaņā ar informāciju, kas man tika dota Eiropas komisija 25. Eh, jūlijā nāks klajā ar publikāciju par pētījumu šai ziņā. Eiropas tirgus aizsardzības industrijā, protams, e, iedars kopējā globālajā internetā, un te mēs runājam par milzīgām naudas summām, 250 miljardi. Amerikas attiecīgās analogs, protams, savās rokās tur pusi no vispār pasaules tirgus šai ziņā Eiropai 20%. Nu, prie, tad doma ir tāda, vai tad nu, mums jā, vai Eiropai šis apjoms ir pietiekams un tas ir pietiekams šī tehnoloģiska rūpnieciskā bāze, jeb varbūt ir jāveic kaut kāda veida pielāgošanās konkurētspējas jomās, e, izmantojot novatorismu kapacitāti kas, bet tāpat laikā domāt arī par pieprasījumu, un vai mums ir vēlme radīt kaut kādu veidu neatkarīgu varas iestādi, kas uzraudzītu šo tirgu. Uh, Te mums jādomā arī par to, kādas ir interesētās puses, respektīvi transnacionālās, pārnacionālās puses, kādi ir mērķi, un e, jādomā par to, ka varbūt mums vajadzētu izstāstīt tādas aizsardzības sistēmas, kādas šobrīd nav pieejamas, varbūt padarīt tās pieejamas arī industriālajiem grupējumiem, uh, nu, protams, ņemot vērā risku, ar ko šādas operācijas saistīts. Nu, visas šīs inženierzinātnes, eh, zināšanas šeit spēlē lielu nomu, arī eh, komercializēšanas aspekti. Un visbeidzot, protams, ir starptautiskā tirgus prakse. Šobrīd Eiropas Savienībai eh, ir virkne šādas kapacitātes un prasmes. Uh, Te ir virkne uzņēmumu, Dallas, Fin, Mekanika un citas, kas strādā pie šiem jautājumiem. Un te runām gan par uh, lidmašīnām, kūģiem, elektro iekārtām un tā tālāk. Priekšādātāju no ar to arī savu uzstāšanos beigšu. Uh, šodien varam secināt, ka ar Lisabonas līgumu Mēs esam izveidojuši tādu kā militāru solidaritāti visām valstīm, lai aizsargātu teritoriju kopumā. Tā ir aizsardzība, kas ir lūk, at, izriet no piektā panta. Tra, arī Ziemeļatlantijas nolīgumā, un vēsturiski redzam, ka katru reizi, kad eh, notiek kaut kāda veida teritorijas okupācija, tad aizsardzības nozars spēcināšana ir militārs mērķis, svarīgs mērķis. Un tāpēc mums Eiropā būtu jāvaicā, ņemot vērā, cik ļoti sarežģīti ir pasauli šobrīd, kā mēs grasamies organizēt un kādā veidā mēs organizēsim šo tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi aizsardzībai un kā nodrošināsim finansējumu, tā lai mēs būtu labākie pasaulē tehnoloģijā tehnoloģijās, zinātniskajās tehnoloģijās, kas, protams, kalpo drošībai, bet eh, šeit runājot par eh, materiālu tehnisko bāzi nozarē, protams, eh, šāda bāze būtu izmantojama arī civiliem mērķiem. Kas attiec uz finansējumu, nu redzam, ka vienošanās tekstos politiskā līmenī tas nav vienkārši, īpaši skatāmies daudzgad finanšu plānu. Uh, Nav iespējams šobrīd pat neko te pavirzīt ne šurpu, ne turpu. Tāpat laikā ir politiskā vienošanās par 16. gadā īstenojumu dokumentu pārskatīšanu attiecībā uz atgadu finanšu plānu. Redzēsim, mums izdosies rast vairākumu, atbalstošu vairākumu. Nu, protams, tas būs atkarīgs arī no 14. gada vēlēšanu rezultātiem un vēlēšanu kampiņam. Mums būs arī jauns. Uh, Padomas priekšsēdētājs varbūt Lielbritānija, piemēram, atstās Eiropas Savienību, tā ir lielāka, otra lielāka, viņai ir liela otra lielāka armija pasaulē. Tā rezultātā mums atkal nāksies pie šī jautājuma atgriezties no jauna, eh, pie visiem šiem dokumentiem. Nu, lūk, ar šo dokumentu, pašreizējo dokumentu mums vienkārši jāsniedz kaut kāds kopsavilkums, zināšana ap, apkopojums par tehnoloģisku rūpniecisko bāzi ņemot vērā kādas spriedzes pastāv politiskajā jomā un kāds ir vairākuma atbalsts. Mums ir arī Eiropas aizsardzības aģentūra, kas var uzņemties papildus lomu arī nacionālajie budžeti, protams, ir ļoti ierobežoti, un tāpēc mums ir jā, jā, jānoskaidro, jādomā par to, kā var šos līdzekļus visus apvienot tā, lai Eiropa būtu zinātniskā un tehnoloģija jomā labākā pasaulē un kā mums aizsargāt mūsu rūpniecisko bāzi. Nu, lūk, tāda pārdoma elementa no manas puses priekšsēdētāja. Uh, labprāt uzzināšu, kādas ir politisko grupu pārstāvi domas, kas notiek lūk ar šiem militāriem aspektiem. Ehm, skaidri zinām, ka taisnība par aizsardzības jautājumiem lems eh, aizsardzības apakškomiteja. Mums jādomā par šo rūpniecisko daļu, eh, pētniecības daļu, tehnoloģiju izpētes jautājumu mūsu ziņā paliek. Tātad šī rūpnieciskā bāze un, protams, arī enerģētikas jautājums. Tagad Džēreka prego. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Ko es domāju ir sekojušais? Mums vajadzētu skaidri ieskicēt, kādi ir mūsu mērķi. varbūt ir iespējams veidot kopējo aizsardzības rūpniecības sistēmu, bet tas, mēs esam vēl ļoti tālu no tā. Valsts sistēmas ir aizsargāts valsts tiesību aktos, un tāpēc Viņi ir ļoti pragmatiski un katrai valstī ir necaurlaidīga sistēma. Otrā problēma ir mūsu aizsardzības rūpniecība no divas pretējām nometnēm ir jāintegrē. Piemēram, vienā pusē bija Varšavas līgums un citas realitātes otrā pusē. Tā tad ir lielas atšķirības gan tehnoloģijā, gan standartos. Tāpēc ir sevišķi, ja runa ir par standartiem, tad mums ir vajadzīga sadarbība, ja ir runa par municijām. tad vajadzētu vērtēt savus zaudējumus. Tas ir ļoti svarīgs jautājums - munīcijas piegāde. Mūsu standartiem vajadzētu būt vienādiem. Vēl viens tēmats, un, un vienmēr tēmatos būs atšķirības kas būtu ļoti vērtīgs, vērtīgi. Būt atrast sinerģijas, jeb radīt sinerģijas, skatīties uz kopējām lietām. Un pat ja 20% no šiem 350 miljardiem ir labs sākums. Sāksim gan aviācijā, gan aizsardzībā, runājot par tankiem un citiem transporta līdzekļiem vai bruņu, bruņu transportam. Jā, kāpēc ne? Mums vajadzētu varētu to izrunāt, padziļināt, un es domāju, ka mums rītā ir sanāksme ja es nekļūdos, Audi kungs organizēs sanāksmi. Paldies! Butikofer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgs ziņojums, bet man ir jāsaka, ka es neesmu neko dzirdējis, kādā virzienā viņš grib doties, tātad man ir jāmin, un rītā ir sanāksme ēnu referentiem, kur šo tekstu vajadzētu pārunāt, un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, kad jautājumi, kas tiks pārunāti, ir jau seni. Ja runā par CSDP vai par NATO, to mēs jau zinām 14 gadus kopš Kosovas kara, un kad Libijas atbrīvošana to vēlreiz pierādīja, un grūtības no mana viedokļa ir, ka dalība valsts pieturās pie valsts aizsardzības rūpnīcas. Mums ir korupcija, mums ir nacionālās intereses, naudiņu, kas tiek iztērēt šajā sektorā, var daudz efektīvāk izlietot, ja mums būtu cits perspektīvs. Cits. Es, diemžēl, nezinu, kā mēs to mainīsim īstermiņā, jo tas, kas notiek ar dalīšanos visādos pieprasījumos, tikai 11 ir izskatīti nav vēlēšanās. Un es domāju, vai mēs nebūtu tik radikāli, kad, kad 346. pants nacionālo aizsardzības apsvērumu dēļ, ka viņi varētu darīt, ko viņi vēlās ar savām valsts industrijām. Jo, ja mēs nelikvidēsim to, tad mums nebūs efektīvs veids, kā izmantot savus līdzekļus un aizpildīt šo iemaņu atšķirību. Mēs to neizdarīsim, ja mēs nerīkojamies. Un es esmu priecīgs redzēt, ko gala kungs iesaka, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet mums ir jāskatās šo procesu un skatīties, kur nenotiek progress, un varbūt mums ir vajadzīgs jauns dokuments. Paldies, Tošinovskī kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu piekrist tam, ko teica Dīkungs. Pirms diviem gadiem arī pats bija referents, kas strādāja tieši pie ziņojuma par aizsardzības nozari eh, rūpniecībā. Un atceros, cik ārkārtīgi sarežģīta bija šī joma, šī visa rūpniecības sistēma. Tas nav tas pats atvērtais tirgus, pie kā esam pieraduši citās jomās. Nē, tas ir ļoti specifisks tirgus, uh, Nu, īpaši tāpēc, ka nacionālās procedūras ir ļoti sīk smalki izstrādātas, kas, eh, nu, ir ļoti restriktīvas, tāpat laikā, nu, apjomu ziņā šī nozara ir milzīga. Un tāpēc rast kaut kādu saprātīgu risinājumu nebūs viegli. Tas tiešām būs ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Domāju, ka dalībvalstis katras pieņēmušas kaut kādus savus atšķirīgus risinājumus, tām ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Tāpat laikā uzskat, ka šī diskusija ir ārkārtīgi svarīga. Protams, jāuzdod jautājums, kā rīkoties šai jomā. Zinātne un pētniecība, kā mēs zinām, šeit spēlē ļoti būtisku lomu jo tehnoloģiskā attīstība aizsardzības rūpniecībā iet uz priekšu milzu soļiem. Zinātnē un tehnoloģijai pat būtu iespēja kļūt par saikni starp šo tirgu, ka dažād, šī tirgus dažādajām daļām, šīm fragmentētā tirgu, tas varētu būt vienošais elements, kā jau Dīkungs teica. Par to, nu, par zinātnes lomu esam jau sprieduši. Es, protams, saprotu, ka diskusijas ir ārkārtīgi grūtas, bet esmu gatavs dot savu ieguldījumu, cik vien tas būs mūsu spēkos un nākt klē ar savām idejām. Kolēģa Eller, Paldies, Eller kungs. šeit ir eh, jāformulē jautājumi, kā mēs varam pieiet šie tematam, varbūt mēs varam koordinēt to, ko dara mūsu referents Gālerkungs. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties eh, par to, kas pagātnē ir darīts eh, šajā jomā. Ir jāskatās uz Eiropas Savienības civili militāro kapacitāti, tāpat arī Gvaltjērī ziņojums par kopējo drošības un aizsardzības politiku Tajā bija nodaļa par rūpniecības politiku. Uzskatu, ka uh, vienprātība bija patiešām pārsteidzoša. Visas politiskās grupas piekrita Eiropas dimensijai, proti Eiropas rūpniecības uh, politikai ir jāmēģina atrasīt, atrisināt uh, nacionālās dilēmas. Protams, tas ir diezgan nereāli, tāpēc, ka uh, kompetences ir Eiropas Savienības ziņā, un, protams, mēs redzam, kādas šeit ir galvenās problēmas. Mums vajadzētu kopīgi nodrošināt uh, iekšējā tirgus paveikšanu. Mm, iekšējais tirgus šajā tematā ir vajadzīgs. Uzskatu arī, ka mums vajadzētu orientēties uz Eiropas kapacitāti, ne tikai uz nacionālo. Tad uh, Galu galā Eiropas parlamentā būs uh, pamats diskusijām par kopējo drošības un aizsardzības politiku, par lēmumiem, kas ir pieņemti un kas attiecas uz konkrēto kapacitāti. Tas attiecas, piemēram, uz komunikācijām, integrāciju, visi šie temati, kas ir svarīgi. Mums vajadzētu gan operacionālā, gan politiskā līmenī norādīt, šo Eiropas virzienu. Un e, tāpat arī vajadzētu ņemt vērā, ka ir jāizveido iekšējais tirgus šajā nozarē. Ja mēs nodrošināsim struktūru arī šajā pašā līmenī, tad mēs varēsim labāk reaģēt uz jau pieņemtajiem lēmumiem un nodrošināt mm, kontinuitāti. Nevajadzētu mēģināt risināt nacionālo valstu problēmu vienkārši akli ejot Eiropas virzienā. Atcerēsimies, ka finansējuma tāpat nav. Un eh, jāatcerās arī par parlamenta iepriekšējiem ziņojumiem par šo pašu tematu. Paldies, Vietu Dīkungs. Alei la parola. Monsieur Odi. Pour la commission avant. Varbūt tomēr komisijas pārstāvēm vārds. Avevamo tentato di saltare la commissione in realtà. Prego. <laughs> commissione, c'è qualcuno che vuole intervenire per la commissione? Vai ir kāds, kas var runāt komisijas vārdā? Brevemente. Prego. Very briefly, I just would like... Jā, ļoti īsi es gribu apstiprināt, kas ir jau teikts par nākamo ziņojumu. Šī tiks komunikācija tiks apstiprināta vai nu 24. vai 25. jūlijā. Tas notiks ministru sanāksmē Vilniusā. Un es gribu arī vērst uzmanību pie otrajo ziņojumu, kas ir ārējās pasākumu, pak, eh, kas būs gatavs septembra beigās vai oktobra sākumā, kas runās par spējām un CSDP, un tas būs savstarpēji izmantojam, un tas tiks likt priekšā Eiropas padomē decembrī. Merci. Paldies tālāk, Odīkungs. Paldies priekšādātā šī viedokļu ap, apmaiņa pilnīgi noteikti parāda, cik ārkārtīgi sarežģīts ir šis temats. Domāju, ka visa šī 21. gadsimta aktualitāte ir pilnīgi skaidra. Es, protams, atzīmēju to, ko teica kolēģi, tas bažas, ko viņi pauda attiecībā lūk uz šīm nacionālām kompetencēm un tā tālāk. Nu jā, mēs te runājam par tādu militāru organizēšanās spēju, kas pārsvarā ir uz nacionāliem pamatiem. Un tad, nu, jādomā, vai mēs varam šeit ieviest eiropeizāciju vai nē. Tas, ko es grasos teikt, ir, lūk, nu, dokumentā iekļaut virkni pārdomu, kas atspoguļo tad vairākumu viedokli. Un līdz ar to mums kā parlamentam būtu viedoklis, nostāja, ko mēs tad varētu piedāvāt valstu valdību vadītājiem. Nu, un, protams, redzēsim, ko par mūsu atzinumu vēl teiks arī aizsardzības apakškomiteja. Protams, šāda veida dokumenti ļoti aktuāli būs arī vēlēšana laikā nākamgad, un pilsoņiem tad jau, nu, ar savām balsīm būs arī jāparāda, vai viņi atbalsta vai neatbalsta mūsu idejas. Nenoliedzami ir tas, ka mēs nevaram nodrukstēt aizsardzību, drošību un citus elementus atsevišķi 21. gadsimtā pa valstīm tā kā tas bija kādreiz. Tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds pārējais laiks, un tas jāņem vērā. Nu, protams, ka mēs šo jautājumu neatrisināsim ne šogad, ne nākamgad. Tas ir tāds ilgtermiņā risināms jautājums. Nu, redzēsim arī, ko lems valstu un valdību vadītāji, ja viņi spēs vienoties par to, kas darāms. Atcerēsimies, nu, lūk, atkal par Lielbritāniju, kam ir lielākā, otra lielākā armija pasaulē. Bet, ja tā atstās visu šo solidāro eh, teritoriālo vienību, nu, tad atkal mainīsies militārās aizsardzības realitāte, kas būs jāņem vērā. Bet, nu, jāņem, jādomā par to, kāds ir pilsoņu viedoklis, protams. Un, lūk, eh, šie jautājumi pašiem sev jādod. Uh, kas attiecas uz so 148. pantu, nu nezinu, uh, mēs taču nesam federācija, mēs esam valstu apvienība, valstis ir suverēnas. Un valsts, protams, darīs to, ko tās vēlas darīt Eiropas Savienības ietvaros. Viņas var nacionalizēt to vai šo uzņēmumu, tā tālāk, tā tas vienkārši ir. Na, nacionālo drošības apsvērumu dēļ valstis var rīkoties pēc sava prāta un ieskatiem. Vispārīgāk runājot par drošību, runājot un aizsardzību to starp, eh, jādomā par to, vai ir kaut kāda tāda veida ceļš, virzība, kas var būt Eiropai kopīgs. Nu, lūk, pie tā tad arī strādāsim. Jā, rītdien mums būs ēnu referentu tikšanās. Uh, nu, tiem, kas tajā brīdī vismaz varēs ierasties, mēs varētu uh, par to spriest. Nekādu konkrētu dokumentu nav. Mēs varam tikai vēlreiz atkārtot šo viedokļu apmaiņu, sīkā apmainīties ar domām un tā. Un tad nākšu klajā ar ziņojumu projektu, ko iesniegšu tulkošanai, un tas, protams, tad būs gatavs acīm redzot septembra sākumā. Un tad uh, ar savu kolēģi Gāleru kungu uh, atkal sazināsimies, varbūt varēsim nonākt pie kaut kādiem kompromisiem, tā lai mūsu vēstījums tiktu ņemts vērā. Allora, grazie. Paldies. Paldies, Audī kungs. Es tikai gribēju atgādināt visiem, kad termiņš grozījumu iesniegšanai ir 2. septembris. Man būtu tehnisks priekšlikums. Jā, mēs tagad ar tādu lielu nepacietību, protams, mēs, mēs redzam, ar kādu nepacietību mums skatās tulki, bet eh, man būtu uh, priekšlikums par apvāršņā 2020 ziņām pārcelšanu uz septembri. Nu, ne jau tāpēc, ka referenti nebūtu gatavi uh, visapturoši informēt visus pārējos, bet es domāju, ka um, būtu pavisam nepareizi, ja mēs 5 minūšu laikā gribētu šeit atainot pusgadu ilgušas sarunas. Mans priekšlikums tā tad būtu šāds, ka mums vajadzētu runāt par to septembrī, varbūt pārējie referenti arī tam piekrīt. Manuprāt, nav pareizi, ka mēs 5 minūšu laikā centīsimies šeit kaut ko uh, E, par kaut ko jūs informēt. Vismaz man mm, nebūs iespējams 5 minūšu laikā to izdarīt. Labi, Eilerkungs, jūs priekšlikums izklausās ļoti loģisks, ka mēs atliekam līdz septembrim, jo mums nav vārds Teresa. Paldies priekšsēdētāji. Man nav nekas pretīm, ko Eilerkungu priekšlikumam. Un varbūt es varu atgādināt, ka mēs runājam par īsu ziņojumu, jo mums būs debats, mēs balsosim septembrī. Tā kā mums ir divas iespējas, bet viena jau otru der. Jā, paldies, bet tagad nē. Un aprunājušos ar sekretariātu, kad varbūt ir kāds maz laiks brīdis, kad mēs varam šo ziņot. Es gribu arī izlabot savu kļūdu, jo tas nav termiņš grozījumiem, bet 2. septembrī mums būs pārunas komitejā par audijas ziņojumu, un termiņš grozījumiem vēl nav noteikts. Es gribētu vēl papildināt un nodot jums informāciju par koordinātors sapul, sanāksmi par procedūru par deleģētiem aktiem komitejā un tika izlemts, kad septiņi pilni locekļi vis, no vismaz divām grupām, tad deleģēto aktu var tikt iekļauts dienas kārtībā. Un tas sāks procedūru, lai rīkoties ar deleģētiem aktiem. Un Ziņojuma kopija ir pieejama kolēģiem, un Kopernikas programma tiek nodot S&D grupā, un tas tika pārunāts koordinatoru sanāksmē, un ja cits nekas nav, es arī negribu turpināt, un es beigšu un tiksimies atkal trijos, kad mēs tiksimies ar ministru, kad mēs runāsim par COP19 un tiksimies arī ar komisāru. Paldies un līdz trijiem!